Uh, well, good morning, uh, a very good morning everybody and welcome. Uh, labrīt visiem un esiet sveicināti mūsu iekšējās komite, mūsu komitejas pēdējās sanāksmes uh, laikā. Un tā ir daļa no Eiropas pasākumu cikla. Uh, mēs tagad uzklausīsim Zoltanu Čefalvē, kurš ir Ungārijas valsts ministrs, kas atbild par konkurētspēju. spēju un viņš ļoti nopietni pievērsies e, savam izskatājumam jautājumam. Viņš ārkārtīgi e, aktīvi piedalījies mūsu komitejā, un tie, kas brauc uz Budapeštu, redzēja, ka viņš ārkārtīgi enerģiski darbojās un iepazīstināja ar saviem darbiniekiem. Un viņš ir e, pozitīvs. Uh, līderības piemērs konkurētspējas eh, padomē, un tas ir ļoti būtiski, jo konkurētspējas padome ir ļoti svarīga iniciatīva dalību valstīm, un tā mazliet sāk zaudēt savu spēku. Un arī tāpēc, tāpēc, ka daudzi ministri iesaistās dažādās aktivitās, bet eh, ministrs ir eh, devis jaunu stimulu Mm, šim darbam, un es ceru, ka arī turpmāk tas turpināsies. Polijas ministrs acīm redzot arī ir apņēmies to darīt. Mm, mēs ļoti novērtējam jūsu sadarbību. Un es gribu izmantot iespēju, publiski, lai publiski pateiktos jums mm, un jūsu komandai šeit Briselē, jo īpaši vēstniekam Bagrasam, kurš daudz strādājis. Un arī Kertis kundzei, kas eh, jums ir palīdzējis daudzās lietās. Pūkstens desmitos, kā jūs zināt, komiteja eh, pagājušajā reizē, eh, es jau to pieminēju, mēs atbalstīsim vienošanos, ko mēs esam panākuši par patērētāju tiesību aizsardzību direktīvu. Un e, mēs panācām šo vienošanos pateicoties arī tam, ka jūsu komanda ir cieši sastrādājusies ar mums, lai panāktu šo sarežģīto kompromisu. Mēs to, šo sadarbību ļoti augstu novērtējam. Lielas paldies par to. Un jums būs e, arī laiks atvilkt telpu tagad. Un, um, pēc šī darba cēliena, un tad jūs varat uzrunāt uh, deputātus, mm, pastāstīt par to, kādi bija grūtākie uzdevumi un kas būtu jādara tālāk. Un ar prieku dod jums vārdu. Thank you very much, dear chairman. And... E, paldies. Esiet sveicināti. Man ir liels prieks būt šeit. Lai, un es varu pastāstīt par prezidentūras laikā paveikto. Laiks bija ļoti nemierīgs e, daudzu iemeslu dēļ kā to mēs redzējām Eiropā. Šie grūtie laiki arī Eiropas parlamentam un Eiropas jautājumiem bija patiešām vērā ņemama. Ļoti dīvaina situācija Eiropā radās, jo, ja mēs paskatāmies pēdējos desmit gadus un konkurēti konkurētspēju, tad mēs esam zaudējuši, palaiduši garām daudzas iespējas. Un mēs gribējām atkal nostādīt Eiropu uz ceļu, eh, ceļā uz mērķi, lai uzlabotu konkurēt spēju. Pirms diviem mēnešiem es biju šeit, un es labi atceros, eh, ka pārstāvis no Londonas biržas teica, ka Eiropa eh, Eiropa guļ un nāve bija uh, miega zāles. Tas bija ļoti skaists teikums. Varbūt es netik daļrunīgi izteicos. Es vienkārši pateicu, ka cilvēki ir kļuvuši e, slinki. Arī un arī valdības nav rīkojušās tā saprātīgākajā veidā. Pēdējās desmitgades laikā valdības nav veikušas nepieciešamās reformas, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāpamodina Eiropa un jāuzsāk reformas, kas ir mm, ļoti būtiskas. Uzmanība, kas veltīta dažādiem, dažādām fiskālām situācijām, krīzes pārvaldībai, tika pievērsta uh, bet eh, pats, eh, pat šī pētījums nerada darba vietas un ražošanu neveicina un neveicina izaugsmi. Mums vajag fiskālu stabilitāti un tāpat laikā mums ir jācenšas palielināt konkurēt spēju eiro, mon, eh, eiro valūtai un jārada tāds ietvers, lai firmas un uzņēmēji var uzplaukt un radīt darba vietas. Tātad, ko vajag uzņēmumiem, lai uzplauktu un lai radītu darba vietas? Es domāju, ka ir vairākas prasības, un šīs prasības bija arī mūsu prezidentūras eh, centrā. Uh, Šīs te ir četras prasības - vienotais tirgus, vairāk e, vienotā tirga, vai arī jāsaka mazāk sadrumstalotības, otrs, e, kas vajadzīgs uzņēmumiem un tautsājumniecībai, ir mazāk birokrātijas, mums ir jārada vide, kur mēs varam nodrošināt Eh, to, ka bizness ir mazāk dārgs, eh, vajag piekļuvi finansējumam, kas nav šajos laikos viegli. Un ceturtā prasība, kas ir ļoti svarīga, mums ir jāatklāj inovatīvais potenciāls eh, uzņēmēju vidū. Sākot ar pirmo prasību par vienoto tirgu mazāk sadrumstalotības, Ungārijas prezidentūras laikā padome pieņēma vienotā tirgus aktu, un mēs nolēmām, ka ir 12 galvenie priešlikumi, kurus mēs gribam izvērzīt, un es gribu pateikties arī parlamentam un deputātiem, kas atbalstīja šo darbu. Vienotā tirgus akts, tur, protams, vēl atstāja zināmas jautājumas zīmes, bet ar to mēs varējām pārvarēt milzīgas grūtības, kuras mums vienmēr bija saistītas ar vienotā tirgus politiku. Tātad daudz uh, e, grūtību bija nevien sagruns, e, sadrumstalotība tirgo, bet arī politika ir sadrumstalota. Cik daudz komiteju mums ir, komisāru, cik eh, ar to nodarbojas. Tātad politiski eh, tas ir diezgan ērti, jo jūs nosakāt identificēt eh, problēmas vienotajā tirgu, bet es domāju, ka mums ir jāapskata vienotais tirgus kā tāds kopīgs jautājums. Otrs, otrs otrs, otrs grūtības Ehm, ir tas, ka mums ir trūksta atbalsta vienotajam tirgum. Un arī tas ir izaicinājums, ja mēs runājam par vienototu tirgu. Es domāju, ka tā ir tādu problēmu mekšā, meklēšanas pieeja. Ehm, un e, parasti cilvēki, pilsoņi pat nesaprot, e, kas ir šis vienotais tirgus. Un vienotais tirgus nav pilnībā paveikts. E, tur ir visādas problēmas un tā tālāk. Jau ļoti būtiski ir noteikti problēmas, bet tas ir mazliet nomācoši un mums vajag darīt kaut ko vairāk. E, vienotā tirgus akts mm, sniedz mums tādu kā savu veidu platformu, e, lai mēs varētu risināt problēmas vienotajā tirgu. Un nevajadzētu aizmirst, ka vienotais tirgus ir viena no konkurētspējas priekšrocībām Eiropai, un ļoti daudz runa notiek par Eiropas globālo pozīciju. Es domāju, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā tik integrēts um, tirgus nepastāv ne Brazīlē, ne Ķīnā, ne Indijā. Uh, Un tas ir mūsu, mūsu, tā ir mūsu priekšrocība, tas ir mūsu sasniegums konkurētspējas jomā. Un, protams, tas ir mm, kas tāds, kas būtu patiešām jāuztur ļoti labā stāvoklī. Vienotā tirgus akts ne tikai padziļina vienoto tirgu, bet arī modernizē to. Un šis akts Eh, apskatīja par tu, eh, to visu, kas notika pēdējos desmit gados, jo īpaši ņemot vērā digitālo attīstību, pārobežu tirzniecību un tā tālāk. Un, un Ungārijas prezidentūra, eh, man prieks to teikt, ir veiksmīgi um, uzņēmusies darbu pie šiem 12 priekšlikumiem. Un es personīgi gribu pateikties komisijai Um, komitejai par šo palīdzību. Patērētāju tiesību direktīva ir ļoti būtiska, lai mm, novērstu tirgus sadrumstalotību un nodrošinātu pārobežu transakcijas. Un zināmā mērā patērētāju tiesību direktīva atjauno uh, šo te problēmu risinājumu kas mums radās pēdējos desmit gados, ņemot vēro tehniskās problēmas tirzniecībā. Es e, ļoti gaidīšu jūsu balsojumu šajā darba sesijā, un es ceru, ka jūs atbalst, atbalstīsiet mūsu uh, priekšlikumu. Otra lieta. Uh, otra lieta, kas vajadzīgs uh, firmām, lai uz, uzplauktu un radītu vairāk darba vietu Inovatīvums, eh, inovatīva pieeja ir tas, kas mums ir nepieciešams mūsu uzņēmumiem. Šeit pastāv cieša saikne starp tirgu un inovāciju. Mēs ļoti daudz runājam par inovāciju, bet es domāju, ka attiec, attieks, attiecība ir tāda, ka jo E, labāks tirgus, jo labāka in, e, rentabilitāte ieguldījumiem inovācijās. Ja jūs ieguldāt inovācijās un jums ir e, tirgus, kurš ir 5 miljonu patērētāju vērts, tad tas ir ļoti izdevīgi un ir, ir izdevīgi ieguldīt inovācijās un no otras puses lielāks tirgus nozīmē lielāku konkurenci, un tas arī veicina inovācijas. Inovācijas un vienotājs tirgus abi ir saistīti e, daudzajādā ziņā. Runājot par pēdējiem desmit gadiem zaudētām iespējām, mēs redzam šīs iespējas jau īpaši inovācijas jomā. Inovācija bija atstāta savā pašplūsmā. Uh, un e, tai nebija vairs nekāda atbalsta. Bet es domāju, ka noskaņa mainās arī Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs e, daļēji strādājam pie šī jautājuma. Varbūt jūs esat e, dzirdējuši prezidenta Obamas teikto, kad viņš teica, ka viņš zina, ko tas nozīmē cīnīties par darba vietām un industriju. Un viņš pateica, ka mums ir arvien vairāk jāiegulda pasaulē, jāglāba pasauli, un mums arī jānodarbojas ar inovācijām un jāizglīto visa pārējā pasaule. Tajā gan nav nekā jauna tas, tas nav nekas jauns, un uh, tas ir tikai tāds papildu plus, papildu zināšanas, kuras mēs varam sniegt, un mēs varam uh, radīt uh, konkurēt spējas priekšrocības. Man ir prieks jums sacīt, ka Ungārijas prezidentūras laikā mm, konkurēt spējas padome martā deva zaļo gaismu ilgi gaidīto zaļo gaismu vienotai maksājuma sistēmai. Un tas ir vēsturisks brīdis. Es nebiju pārāk pieticīgs, kad es pēc šī lēmuma, kad es teicu preses konferencē, ka ir e, notikusi, noticis vēsturisks gadījums. Un mums uh, bija ļoti neparasti piedzīvot šādu vēsturisku brīdi. Uh, Un tā patiešām ir cīņa, kas notika 50 gadus. Eiropa jau 50 gadus cīnījās par vienotu patentu sistēmu. Un uh, reizēm nekas nenotika, bet šī ideja pamazām gāja uz priekšu un attīstījās. Kad es to atceros, 10. decembrī Beļģijas prezidentūras laikā pa, konkrēts padomis, uh, padomi nonāca strupceļā. Uh, un vajadzēja, lai 12 valstis sāktu atbalstīt šo sadarbību. Un martā 25 valstis piekrita piekrita paplašinātai sadarbībai, un mēs varējām uzsākt šo te patentu sistēmas jauno vēsturisko sistēmu. Tas ir svarīgi ne tikai inovācijai, nevis tikai tāpēc, ka tas ir lētāk. Un uh, nav tik svarīgi, ka, būs, ka sistēma būs lētāka, bet tā būs arī juridiski drošāka sistēma, jo šodien ir iespējams, piemēram, ka jums ir patents vienā valstī, un tad jums nevar būt patents citā valstī, bet bet rodas problēmas, ja ir brīva preču aprite. Otra lieta, ja ir šī sistēma, vienotā panitā, m, mm, patentu sistēma, kas ir droša un lēta, m, mm, tad eh, ir tāda priekšrocība, ka mēs piesaistām privāto kapitālu daudz vieglāk nekā iepriekš. Un runājot par inovāciju uh, un par trūkumiem inovācijas jomā Eiropā, es domāju, ka tas ir jo izšķirošs faktors. Un tagad mēs strādājam pie ieviešanas pasākumiem, un tas, šis darbs nav pārāk viegls. Tāpēc mēs nolēmām izņēmumu kārtā 27 eh, jūnijā konkurences padomē e, ceram panākt vienošanos par vispārīgu pieeju par šiem vienošanās, e, ieviešanas pasākumiem. Mēs paveicām to, ko bijām plānojuši, un pacēlām šo jautājumu par patentiem. Runājot par otro sadaļu par mazāk, par to, ka vajadzētu samazināt uh, birokrātiju, lai bizness būtu lētāks. Mūsu lēmums 30. maijā, ko mēs pieņēmām par mikro uzņēmumiem, lai samazinātu, lai padarītu, teiksim, grāmatvedību atvieglotu šiem uzņēmumiem, uh, um, mikro uzņēmumiem. Tas bija svarīgs solis. Saziņa un smart regulation saucamais, tā gudrā pārvaldība, tā tad ir, ir būtisks solis uz priekšu, uh, kā radīt regulējošu ietvaru uzņēmumiem, kas ir saprātīgs un gudri veidots mazo uzņēmē, uzņēmumu akts bija milzīgs sasniegums, un es domāju, ka šis akts apskata pilnīgi visus eh, būtiskos elementus, kas ir svarīgi uzņēmumiem, nevien regulātorā, eh, regulēšā ietvarā, bet arī nodrošinot piekļuvi finansējumam un uzlabo Uh, uzlabo arī pārvaldības jautājumu. Galvenajā problēma uzņēmumiem ir tas, ka nevis tas, ka viņi ir mazi, bet uh, tas, ka viņi ir izolēti. Viņiem trūkst politiskās uh, iespējas izteikties. Uh, Un uh, uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem ir vieglāk izteikt savu politisko viedokli, bet maziem uzņēmumiem tas nav iespējams, tāpēc mazā, mazās uzņēmē darbības akts ir uh, arī pārvaldības jautājumu diezgan lielā mērā atrisina. Uh, apskatot šo te jautājumu, par to, kas eh, nepieciešams uzņēmumiem, lai radītu darba vietas un uzplauktu. Lai izkļūtu no krīzes un uh, uzlabotu konkurētspēju Eiropā, es domāju, ka viss šīs trīs eh, jautājuma loki ir ļoti būtiski. Jāveido tātad jāuzlabo vienotais tirgus, inovācijas jātīsta un jāsamazina administratīvā slodze uzņēmējiem. Ungārs prezidentūra ir panākusi to, kas bija iespējams sasniegt, un es gribu pateikties arī maniem kolēģiem. Un es gribētu pateikties parlamenta deputātiem. Es zinu, ka galvenais izaicinājums uh, ir prezidentūras laikā ir kā sastrādāties ar padomi, ar dalību valstīm, ar parlamentu un arī ar komisiju. Jo nav jau tikai jāsadarbojas, bet jāsadarbojas arī laicīgi, jo ja parlaments vai padome vai komisija aizkavējas eh, savos darbos par divām, trim nedēļām, tad mums ir milzīgas priedz laika ziņā un mēs vairs nevaram sasniegt savus mērķus. Tāpēc mums ir liels prieks, ka viss ir izdevies un paldies par to, jo viss notika ļoti veiksmīgi un sadarbība bija ārkārtīgi patīkama ar parlamentu, jo bez parlamenta atbalsta mēs nespētu sasniegt šos svarīgos mērķus, lai uh, vestu Eiropu uz eh, konkurētspēju, lielāku kon konkurētspēju. Ungārijas prezidentūrai ir eh, devīze spēcīga Eiropa, un eh, janvārī Eiropa, manuprāt, kļuva mazliet spēcīgāka soli pa solim. Mēs atstāsim aiz muguras šo te ekonomisko krīzi, un tas mums ir nepieciešams Mums ir nepieciešama konkurētspējīgāka Eiropa, un man ir prieks, ka es personīgi piedalījos šajā at attīstībā. Paldies! Well, thank you very much. Uh... Lielas paldies! Ir pilnīgi skaidrs, kāds ir jūsu viedoklis par visām lietām. Uh, Un es domāju, ka vienotā tirgus. Un mums ir jānodrošina, ka dalībvalstis mūs atbalsta. Es biju priecīgs par to, ka jūs pieminējāt arī mazās uzņēmējdarbības aktu. Un patiesībā tas nav tik eh, plaši zināms, un es domāju, ka jūs būsiet mūsu sabiedrotājs tajā, lai darītu to zinām plašākai publikai. Tā, tagad mums ir pusstunda laika, lai varētu debatēt ar ministru. Everybody, everybody Labi, tā tad ir četri komitejas locekli. Sāksim ar Čertflis kungu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties ministra kungam par visu, ko viņš mums šodien pastāstīja, un es gribētu eh, runāt eh, par patērētāju aizsardzības direktīvu un par to, kā mums tur veicās. Uh, Nu, patiesībā sākot, eh, šis progress, kas tur ir panākts, lielākoties ir pateicoties Ungārijas prezidentūrai. Es gribētu mazliet piekavēties pie tā, ko teica ministrs attiecībā uz inovācijām. Ungārijas prezidentūra ir veltījusi ļoti daudz pūļu tām, lai runātu par inovāciju un konkurētspēju tieši MVU Bet, ziniet, šiem uzņēmumiem Eiropas līmenī ir grūtības finansēt savas inovācijas. Nu, un eh, tad man ir jautājums par to, kādu uh, mantojumu prezidentūra atstās mm, nākamajai prezidentūrai. Turpin priekšādātājs varbūt atbildēt uz katru jautājumu atsevišķi. Um, ministra kungs saka, varbūt apkoposim vairākus jautājumus tomēr. Labi, Hanslīs kundze. Lielas paldies, ministra kungs, par jūsu atrašanos mūsu vidū un arī par to, ka iepazīstinājāt mūs ar Ungārijas prezidentūras aktivitātēm. Es domāju, ka daudz elementi, ko jūs pieminējāt, daudz darba tiks turpināti arī Polijas prezidentūras laikā, lai veicinātu iekšējās tirgus attīstību. Jūs daudz runājāt par vienotā patenta sistēmu, un es esmu gandarīta, ka mēs varējām to lielā mērā atrisināt. Protams, tas vēl nav pilnīgi noticis, bet mēs ejam pareizajā virzienā. Tas ļoti svarīgi īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam ir jātērē ļoti daudz naudas attiecībā uz patentu, aizsardzību un esmu ļoti priecīga, ka šī vienotā sistēma atvieglos dzīvi MVU un aizsargās viņu intereses. Daudz efektīvākā veidā. Man ir jautājums. Jūs runājāt par privāto kapitālu inovācijām. Es gribēju pajautāt, kā jūs gribat piesaistīt šo privāto kapitālu. Paldies! Jā, es eh, gribētu pateikt, eh, ka es biju uh, Tiešām patīkam pārsteigt par to, cik jūsu prezidentūra bija efektīva un cik konsekventi jūs rīkojāties saskaņā ar to programmu, kuru jūs mums prezentējāt pirms sešiem mēnešiem, un cik ļoti jūs esat pieturējušies pie um, darba kārtības, un tad jūs arī tā kā pieķērāties stingrā konkrētspējas padomē, kas bija īpaši mūsu lūgums jau Beļģijas prezidentūras laikā. Uh, un jūs spējāt arī koncentrēties uz uh, konkurētspēju. Protams, ka vienotā tirgus akts un arī um, vienotā patentu sistēma ir divas lietas, kas mums ir ārkārtīgi svarīgas. Es gribēju jums tikai pajautāt par netiešajiem apstākļiem un nacionālajiem izņē, uzņēmum, izņēmumiem. Uh, Mēs esam sākuši dialogu un mēs pateicamies jums par to, ka Budapeštā tiks uzņemta IMCO komiteja. Un kā jūs zināt, Slovākija ir atteikusies no sava sākotnējā plāna, un es gribēju pajautāt, vai jūs varētu apliecināt, ka uh, šīs solis ir tikai pagaidu. Un es tikai gribētu jūs aicināt, dariet to, ko jūs līdz šim jau esat darījuši vienotā tirgus labā. Paldies, Rigojans Peres kundze. Jā, liels paldies! Labrīt visiem! Labrīt! Paldies par informāciju, kur jūs mums sniedzāt. Es gribētu Uh, pievērst uzmanību pilsoņiem, kas ir tomēr mūsu uzmanības centrā. Tāpēc es gribētu uzdot jums vienu jautājumu, kas ietver divus jautājumus. Kādu lomu Ungārijas prezidentūrai spēlē sociālā dimensija iekšējā tirgu? Paldies! Uh, Vai vēl kāds gribētu uzdot jautājumu? Nu, varbūt tagad, ministrs kungs, jūs varētu atbildēt uz šiem četriem jautājumiem. Liels paldies! Es domāju, ka pirmos divus jautājumus es varētu atbildēt reizē, jo tie bija līdzīgi, jo viens bija par e, inovācijas finansējumu, un otrs arī zināmā mērā par inovāciju finansējumu. Es domāju, ka Es domāju, ka mums ir daudz dažādi mīti Eiropā un tas. Um, ir par šiem nabadzīgajiem puišiem, kam ir ļoti, ļoti laba ideja, bet nav naudas. Nu, un tad eh, viņi mm, varētu tā kā apmēram šiem. Uh, Google radītāji ar labu ideju to pārdot un kļūt par miljardieriem. Nu, patieci, patiesību sakot, inovācija nav tikai tās. Parasti notiek tā, ka cilvēki ir saistīti, uzņēmēji ir saistīti ar patērētājiem. Viņi gribētu radīt kaut ko jaunu patērētājiem, un to nosaka rūpniec, fiziskā līmenī. Ja mēs atsakāmies no mītiem, kas mums griežās pa galvu, īpaši saistībā ar to, kas ir noticis Silīcija ielajā, tad mums jāapzinās, ka inovāciju vada dažādi rūpnieciski apsvērama, un mums ir jārada labvēlīga vīde tam, lai uh, rūpniecība varētu investēt inovācijās. Un otrs jautājums ir, protams, par to, kā mēs varam rādīt, nu, tas ir parasts jautājums, un kā mēs varam rādīt finansējumu sistēmu Eiropas līmenī. Es domāju, ka mūsu prezentūras laikā mēs pārliecinājāmies par to, ka Mm, mums ir pagaidu izvērtējums par FP7. Ir pārāk daudz instrumentu, un mums ir jāatsakās no šīs sadrumstalotības un jākoncentrējās uz kopīgās stratēģijas ietveru. Tas nozīmē, ka nepieciešams sinerģijas starp dažādiem finansēšanas instrumentiem, un sinerģija nozīmē ne tikai to, ka, piemēram, uh, um, tiek, tas nenozīmē, ka tikai tiek salikti kopā dažādi finanšu instrumenti, kā piemēram CP2 un FP7, bet tas nozīmē, ka ir divas pieejas. Proti, no vienas puses tiek radīta labvēlīga vide investīcijām, un zināmā mērā tas ir jautājums dalībvalstīm, jo dalībvalstis, kas pat atbildīgs, dažām iet labāk, dažām netik labi. Un otrais pāreju no FP7 uz kopīgo stratēģiju, par kuru mēs runājām pagājuši piekdien, bija liela konference, ar kuru beidzās. Iesaistīto pušu tikšanās. Nu, tajā gadījumā mēs par finansējumu nerunājām, bet mēs runājām par mm, to, kas tiek darīts. Nu, un kas attiecās uz nodokļu krīzi Ungārijā, tad jāsaka, ka tas ir pagaidu lēmums, kas būs spēkā līdz uh, 2012. gada beigām. Tas nozīmē, ka 2013. gada janvārī tas vairs nebūs spēkā. Man bieži par to uzdod e, jautājumu, un man jāsaka, kā vāciski saka, tas ir viņš tēvišķi marcer, nu tā kā iegravēts akmenī. Pilnīgi roši tas tā būs. Tas pavisam noteikti ir pagaidu lēmums, taču jūs skatāties uz attīstību kopumā. Uh, tad uh, man ir jāsaka, ka šis lēmums tika pieņemts tās situācijas dēļ, kas mums nāca mantojumā. Un bija tiešām ļoti smaga nodokļu krīze, un mums bija jāatrisina līdzsvar trūkums budžetā. Un mums ir laiks tagad, lai īstenotu ļoti svarīgas reformas. Viens no šo Eh, reformu mērķiem ir radīt elastīgāku tirgu un padarīt valsti daudz efektīvāku. Tas ir galvenais mērķis, bet ar šīm reformām mēs varēsim finansēt Ungārijas ekonomiku un arī ā, parādu bez neparasti lieliem nodokļiem. Nu, un tagad mēs varam pārliecināties, ka šie līdzekļi ir atmaksājušies. Ja jūs palūkojaties par to, kādas tik problēmas mums nav Eiropā un kā Ungārija ilgtspējīgā veidā ir finansējusi savu parādu, pavisam obligāciju tirgu. Tā tiešām perspektīvas ir ļoti daudz sološas. Un pagājušajā ceturksnī, proti tagadējā ceturksnī, jāsaka, ka mums ir bijusi lielākā izaugsme pēdējo piecu gadu laikā. Es zinu, mūsu lēmums likās pretrunīgs, bet nu, tas ir tikai uz laiku. Tas mums dod laiku, lai īstenot vajadzīgās reformas. Es zinu, ka jūs strādājat pie reformām arī eh, parlamentā. Un tiešām tas viss ir diezgan vienkārši. Jo, saprotiet, mums bija jākonsolidē un jāatrod kaut kāda vieta, kur nogriezt tos simtiem tūkstošu ungāru florīnu. Nu, viena lieta ir tā viegli roku parakstīt papīru, bet pēc tam tā nauda ir arī jāatrod. Nu, tāpēc tas nu ir akmenī iecirsts ka tas ir līdz 2012. gada beigām. Par vienotā tirgus sociālo dimensiju, protams, ka tā ir svarīga. Tieši tāpēc es sacīju, um, tāpēc es bieži saku, ka bez pilsoņiem nav nekāda iekšējā tirgus. Ja jūs paskatāties uz 12 soļiem, kas ir paredzēti vienotā tirgus aktā, tad jūs redzēsiet, ka tur ir arī ietverta sociālā atbildība. Mums, protams, ir nepieciešama pilsoņu. Mums ir nepieciešams pilsoņu atbalsts vienotajam tirgu. Reizēm tas ir komunikācijas jautājums, tādēļ, ka vienotā tirgus priekšrocības ir acīm redzamas. Uh, Tomēr, kad mēs skatāmies ziņas, tad tikai sliktās ziņas ir ziņas, un komunikācija tā strādā. Reizē mēs dzirdam tikai par problemātiskajiem aspektiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams pilsoņu atbalsts vilnotiem tirgumam. un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Arī 12 punktos, ko jūs varat atrast vienotā tirgus akta dokumentā. Labi, liels paldies! Vai vēl kāds gribētu uzdot jautājumus, vai arī jūs esat apmierināti ar atbildēm? Varbūt es varētu pieskarties pāris punktiem, ko pieminēja ministrs, ja jau man ir tāda iespēja. Atgriežoties pie jūsu entuziasma par mazās uzņēmējdarbības sāktu, tad es gribētu zināt, vai jums ir kāda skaidrība par to, cik lielā mērā tas ir kļuvis spēcīgāks, jo bija paredzēts nu, viena no iespējām bija pirms šī mazās uzņēmēja darbības sākta pieņemt mazās uzņēmēja darbības testu, lai redzētu, cik tas ir uh, labs. Nu, un tad man ir jautājums, vai mums vajag būtu pamats uzskatīt, ka uh, juridiski runājot, ir paredzēti kaut kādi izņēmumi vai nav, vai tas arī tas tā vienkārši iekļaujās sistēmā vai arī nav. Un tas tā kā būtu pirmais. Un tad otrkārt es domāju, ka mēs gribētu zināt, kāda ir jūsu perspektīva jo jūs jau teicāt, ka jūs pašlaik esat ļoti svarīgā prezidentūras fāzē, jūs daudz ko esat sasniedzis un sasnieguši, bet kāds ir jūsu vēstījums mums, uz ko mums vajadzētu koncentrēties nākamajos 12 mēnešos? Varbūt ir kaut kas īpašs, ko jūs gribētu mums pateikt. So, thank you very much. Uh... Lielas paldies. Eh, vidusposma pārskats mazajam biznesa aktam ir viens veids, kā izskatīt visu šo te problēmu, iekļaut to darba kārtībā. Prezidentūras laikā esmu iemācījies, ka dažreiz ir nepieciešams eh, vairāk kārt kaut ko atkārtot, lai panāktu noteiktus rezultātus. Tas nozīmē, ka ideja jau ir darba kārtībā, bet no otras puses runājot par mazās uzņēmējdarbības aktu un eh, MVU, visa šī te gudrā regulēšana un tā tālāk, visi šie principi ir svarīgi, bet es zinu, ka ikdienā tas nav viegli panākams. Jo šie ir tādi principi, kas ir jāievieš ikdienas valdības darbā. Protams, satiekoties valdības pārstāvjiem ir daudzas problēmas, bet mums vienmēr par šiem principiem būtu jāatcerās un jākontrolē, vai tie tiek ievēroti. Parlamenti strādā, lai ieviestu jaunus likumdošanas akstus un varbūt ne tik entuziastiski atbalsta kaut kādus nosacījumus, kas regulē mūsu darbu. Nu, otra problēma ir tāda, ka pati šī uzņēmuma kategorija MVU kā es esmu uzzinājis no saviem kolēģiem, bieži tiek teikts, ka šī kategorija uh, ir ļoti liela, apmēram 99% no visiem uzņēmumiem ir šādi, un ja mēs radām īpašu regulējumu 99% uzņēmumu, tad šeit jau ir jautājums par to, cik nozīmīga šāda kategorija ir. Piemēram, runājot par esošo regulējumu un tā vienkāršošanu Padomu šeit ir izmantojusi jaunu satvaru, jaunas kategorijas, kas līdz šim neeksistēja. Tātad mazie uzņēmumi, kuriem ir mazākā desmit darbinieki. Šādiem uzņēmumiem ir nepieciešama īpaša pieeja, un tad ir jautājums, kāda tad būtu šī īpašā pieeja. Es neesmu redzējis nevienu valdību, kas teiktu, mēs esam pret šādiem uzņēmumiem, jo visiem šādi uzņēmumi patīk. Bet jautājums ir par to, kā tad mums šī uzņēmuma varētu patikt un kā mēs varētu viņiem sniegt noderīgu atbalstu. Tāpēc mums būtu rūpīgi jāpadomā, kādus izņēmumus mēs varētu pieņēmu, piemērot. tādi nosacījumi kā MVU tests un tā tālāk. Visi šie ir jāievieš valdību ikdienas darbā, tas ir svarīgi, bet nav viegli. Ir divas lietas, pie kurām pēc mūsu prezidentūras beigām vai mūsu prezidentūras atlikušajā laikā vajadzētu strādāt. Pirmā ir ātra vienošanās par patentiem. Protams, ka mums būs šī ārkārtas sanāksme, bet pēc tam arī parlamentā, komisijās eh, šis jautājums būs jāskata. Eiropas privātu uzņēmums arī ir jautājums, pie kura būtu jāstrādā Mēs šajā ziņā daudz darījām, ir zināmas pazīmes, ka varētu panākt vienošanos, bet neesmu īsti pārliecināts. Iespējama attīstība šajā jautājumā mainās dienu no dienas, un iespējams, ka varbūt arī šeit kaut ko varētu panākt, eh, zināmas uzlabojumus parlamentā. Es gribētu arī aicināt visus stiprināt Eiropu, veicināt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt konkurētspēju, tā lai uzņēmumi varētu iekļūt tirgū, piekļūt finansējumam un tiktu samazināts arī administratīvais sloks. Mums nevajadzētu aizmirst par to, ka lielākā daļa valdību un arī Eiropa nav tādā pozīcijā, lai uzsāktu vai piemērot kaut kādas milzīgas stimulējošās eh, finansēšanas pakotnes. Situācija pašlaik nav tāda. Mums vienkārši būtu varbūt jāsamazina sloks uzņēmumiem tā, lai šie uzņēmumi varētu darboties brīvāk un aktīvāk. Diemžēl pašlaik nav īstais laiks, lai uzsāktu šādas eh, stimulu pakotnes. Tātad tas, ko mēs varētu darīt, ir palielināt eh, vai uzlabot vienoto tirgu, nodrošināt inovāciju izaugsmi un eh, nodrošināt, protams, arī piekļuvu tirgiem. Liels paldies, saka priekšstādātājs par to, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi pēdējo reizi kā prezidentūras pārstāvs, bet es ceru, ka jūs noteikti turpināsiet sadarboties ar mums. Mēs jūs atbalstam kā kolēģi, kā domu biedru attiecībā, piemēram, uz vienotā tirgus aktu un citiem jautājumiem. Mēs vēlam jums visu to labāko prezidentūras atlikušajā laikā un it īpaši panākt vienošanos par patentu jautājumu, kas ir īpaši svarīgs Ceram, ka jūs turpināsiet spēlēt nozīmīgu lomu konkurētspējas padomē, jo jūs esat daudz darījis, lai atsāktu šīs padomas darbu. Liels paldies eh, deputātiem par to, ka ieradāties šeit. Eh, Gribam mēs jums arī aplaudēt un vēlam jums visu to labāko. Ar prieku arī ungāru valodā varam eh, pasniegt jums eh, ziņojumu par mūsu vizīti Ungārijā. Tas tāds kā neliels suvenīrs. Um, will, um, we'll Tagad mums būs neliels pārtraukums, 5 minūtes, un desmitos atkal atsāksim darbu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka telpa ir iekārtota tā, lai mēs varētu turpināt arī darbu ar uzklausīšanu ne visas kartiņas ir ar vārdiem izvietotas savās vietās, tāpēc lūdzu, kolēģi, ieņemiet apmēram tās vietas, kur jūs vienmēr sēžat. No sākuma mēs runāsim par patērētāju tiesību aizsardzības pakotni, nu pēc tam turpināsim ar uzklausīšanu. Paldies! Uh, so, I, um... Dāmas un kungi, saka priekšstādātājs, vai varētu lūgt jūs apsēsties? Laipni lūdzu visus šeit šorīt. It īpaši sveicu visus tos, kas ir ieradušies šeit uz uzklausīšanu par muitas modernizāciju. Īpaši laipni sveicu visus lektorus sāksim nedaudz vēlāk, jo komitejai ir svarīgs jautājums darba kārtībā, kurš ir jāatrisina pirms uzklausīšanas, un tieši tāpēc esam nedaudz mainījuši darba kārtību. Mums ir jāapstiprina galīgais, galīgā vienošanās, ko panāca referenti un ēnu referenti ar prezidentūru un padomi. Un šeit ir runa par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, Tāpēc gribētu lūgt jūs balsot blokā par konsolidēto padomas tekstu. Protams, ņemt arī vērā prezidentūras paziņojumu par korelācijas tabulām. Tātad šīs ir divas vienošanās sadaļas, par kurām mēs esam vienojušies ar uh, padomi un prezidentūru. Uh, Mēs balsosim šeit iekšējā tirgus komitejā, ja kāds cits no citām komitejām varam iekļaut arī jūs balsošanas sarakstā. Laipni lūdzu šeit Diānu Volusu, kas ir eh, gatava atbalstīt arī visu šo te dokumentu pakotni. Varbūt varētu arī īsas uzrunas uzklausīt no referenta Hans Pīter Maier, kas ir referents aizvietotājs, jo šāp kungs nav ieradies. Gebhards kundze arī grib kaut ko teikt, Valis kundze, nē, ne, jūs negribat. Un tad varbūt mēs varētu sākt arī uzreiz balsošanu, ja jums ir kartiņas jau ievietotas balsošanas ierīcēs. Nē, no sākuma uzklausīsim referenta aizvietotāju Hansu Pītermājeru, lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi, priekšsēdētāji kolēģi runāju Švāba kunga vārdā, kurš, diemžēl, nevarēja ierasties vakar un šodien, jo viņam bija jau sen plānota ārzem vizīte. Gribēju pateikties ēnu referentiem, komitejas priekšsēdētājiem, sekretariātam un visiem par lielisko sadarbību Un, protams, es gribēju pateikties arī komisijai un padomas prezidentūrai par sadarbību. Mēs esam iekļāvuši nosacījumus par nepieciešamību sniegt informāciju. Iekļāvām arī būtiskus jaunus elementus ceturtajā sadaļā. Visi šie elementi ir jauni, būtiski svarīgi patērētāju aizsardzībai, un tie tagad arī ir tiesiski saistoši. Trešajā sadaļā par attālināto pārdošanu un pārdošanu ierodoties mājās. Mēs esam iekļāvuši drošības pasākums patērētājiem, izņēmumus eh, maziem uzņēmējiem, mažiem pārdevējiem, palielinot arī drošību. Uh, Par dažiem jautājumiem jau mēs runājām vakar, tagad šie nosacījumi ir skaidri tekstā. Un runājot par ieviešanu, komisijai ir jānodrošina, ka teksts ir skaidrs. Protams, ka ir vietas, kur parlaments gribētu iet tālāk, bet šis kompromiss variants ir kaut kas, ko visi var atbalstīt. Mēs esam sasnieguši daudz, bet jebkurā gadījumā kompromisa uh, jautājumā vienmēr uh, ir jāpiekāpjas. Nu, noderīgi ir tas, ka mēs visi virzamies uz vienošanos, sarunas ir atklātas. Tieši tāpēc mēs varējām uzlabot sākotnējo komisijas piedāvājumu. Tas pats attiecas arī uz padomis piedāvāto tekstu. Dāmas un kungi, uh, mēs noteikti nevarētu panākt labāku rezultātu otrajā lasījumā, tāpēc piedāvāju apstiprināt šo tekstu un referenta vārdā lūdzu jūs balsot par. Gebhards kundze lūdzu. Liels paldies, priekšstādētāji! Es arī gribēju pateikties visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā, jo darba bija daudz. Uh, Šis bija diezgan pretrunīgs process, bija daudzas cīņas par būtiskiem jautājumiem, bet sasniegtais rezultāts ir tāds, ar kuru mēs varētu lepoties. Es nedomāju, ka šis bija kāds slikts kompromiss. Svarīgi ir tas, ka tad, kad runājam par pienākumu sniegt informāciju, tiek nodrošināts, ka patērētāji tiks atbilstoši informēti. Tas ir tas, ko mēs esam panākuši, un šeit varam runāt par būtisku progresu. Pozitīvi arī ir tas, ka runājot par digitalizāciju, mēs iekļāvām kaut ko, kas sākotnēji netika iekļauts. Esam arī skaidrojuši jautājumus par pirkumiem internetā. Mums ir labs risinājums un nav nekāda riska, ka ja jūs kaut ko pērkat internetā, tad jūs nezināt, kāda būs gala cena. Tagad skaidri šī cena ir jānorāda, tiek nodrošināta tiesiskā noteiktība visiem pirkumiem internetā. Tāpēc es savai grupai varu rekomendēt balsot par šo pozitīvo kompromisu variantu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl ir citi ēnu referenti, varbūt jūs varētu īsi izteikties tagad, Rošforkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es izteikšos pavisam ātri. Mūsu grupa, liberāļi un demokrāti arī atbalsta šo tekstu, un mēs par to balsosim. Un tas, tas būs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tās nav vienkārši līdzsvars starp politiskajām grupām vai institūcijām, kas, kas tas ir svarīgi. Tas ir arī līdzsvars starp patērētāju un uzņēmumu interesēm, un tieši tāpēc tas tā ir būtiska ārtava. Iekšējā tirgus uzlabošanā otram kārtām mums ir ārkārtīgi svarīgi, un par to ir jāpriecājās, ka pateicoties sadarbībai starp referentu politiskajām grupām, uh, Mums ir e, izdevies ļoti labs darbs, un mēs ļoti pozitīvi varēsim ietekmēt patērētāju un uzņēmumu dzīvi Eiropā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Lakam neviens cits vairs nevēlas no parlamenta izteikties, bet mums ir arī komisijas un padomas pārstāvi. Varbūt Kretešs kundze no padomas, e, kas vadīja sarunas, varētu īsi izteikties, un tad arī Mišū kundze no komisijas. Lūdzu, Krotašs kundze pirmā. Priekšsēdētāji. Liels paldies! Ar prieku esmu ieradusies šeit. Kā jau tikko teica mūsu ministrs, runājot par diskusijām par eh, patentu sistēmu Eiropā, šis ir tikpat svarīgs vēsturisks moments mūsu prezidentūras gaitā. Atgriežoties pie tā, ko teicu janvārī, kad pirmoreiz stāstīju par mūsu prezidentūru šajā komitejā. Tātad es teicu, ka šī ir mūsu viena no galvenajām prioritātēm darboties draudzīgā gaisotnē kopā ar parlamentu. Šeit nu, mēs esam jūnijā un varam teikt, ka esam panākuši vienošanos par šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu un tas rāda, ka esam veiksmīgi, draudzīgi darbojušies kopā ar parlamentu. Jau iepriekš nosaukto iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka šis ir labs, līdzsvarots risinājums, gan runājot par patērētāju interesēm, gan arī par pārdevēju interesēm. Šis ir labs kompromiss un esam pateicīgi visām iesaistītajām pusēm. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Mišu kundze no komisijas. Labrīt visiem! Es tikai gribēju piebilst, ka arī esmu ārkārtīgi priecīga un atbalstu un apsveicu to, ka mums bija ārkārtīgi intensīvs darbs kopā ar parlamentu un prezidentūru. Mūsu darbs bija auglīgs un beigu beigās mēs redzam šo te rezultātu. Mēs komisijā uzskatām, ka šodienas dokuments ir līdzsvarots gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem. Liels paldies par šo auglīgu un, un konstruktīvo sadarbību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es arī gribētu izteikt pateicību visiem referentiem, ēnu referentiem, kadonmei un komisijai, kas ļoti smagi strādāja. Tagad balsosim par trīs jautājumiem blokā. Elektroniski sākam balsot lūdzu. No. Put your card in the other way around. Okay. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Izskatās, ka viens vēl nav nobalsojis. Kāds ir ievietojis kartiņu, bet nav nospiedis podziņu. Beidzam balsot. Tātad balsojums ir 28 pār 3 atturās. Apsveicam referentu un arī citus, kas piedalījās šajā darbā. attiecīgos dokumentus tad arī parakstīs eh, politisko grupu pārstāvi un plenārsēdē notiks balsojums nākošu nedēļu. Lūdzu, tie, kas vēlas dotas, doties prom, izdariet to klusi, jo mēs esam nedaudz aizkavējušies. Ceru, ka lektori izpratīs esošo situāciju, bet nu tagad neliels pārtraukums, lai cilvēki varētu apsēsties un tad sāksim darbu pie uzklausīšanas. Uh, so to, um, to start. So could I ask... Es gribētu sākt, saka priekšsēdētājs. Ja jūs gribat vēl diskutēt par citiem jautājumiem, tad lūdzu izejiet no zāles. Es gribētu aicināt deputātus, kas uh, sēž aizmugurē, varbūt pārvietoties uz uh, telpas uh, centru. Tādējādi arī viesiem būtu vairāk iespēja apsēsties. Good. Well, um, once again, uh, welcome to uh, the hearing. Also... Vēlreiz laipni lūdzu mūsu uzklausīšanā. Laipni lūdzu arī tos, kas klausās mūsu internetā. Jūs jau dzirdējāt, kāpēc mēs uh, sākam darbu vēlāk. Nu, laipni lūdzu visus. Gribēju atgādināt visiem, kas būs lektori runājot par translāciju internetā, tad, kad jūs ieslēgsiet mikrofonu, kameras uzreiz pievērsīsies jums. Laipni lūdzu šeit arī mūsu referentu, kas ir sagatavojis pašiniciatīvas ziņojumu Salvīnī kungu, kas uh, mums šeit ir pievienojies uh, telpas uh, eh, prezidijā. Laipni lūdzu arī ēnu referents, kas palīdzēja sagatavot šo uzklausīšanu. Šis mums palīdzēs apkopot idejas, eh, kuras iekļaut pašiniciatīvas ziņojumā par muitas modernizāciju. Šis ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir mūsu atbildībā. Tāpēc ar prieku uzklausīsim ekspertus, kas ļaus mums atrisināt varbūt eh, zināmu loku jautājumu. Laiks būs ierobežots, katram runātājam būs piecas minūtes. Jūs jau visi esat informējuši mūs par jūsu karjeras ceļu, iespaidīgo, iespaidīgiem sasniegumiem un tā tālāk, par to es tāpēc nerunāšu. Tā kā sākam nedaudz vēlāk. Pirmajā darba sesijā runāsim par konkurētspējas uzlabošanu, tad uzklausīsim deputātu jautājumus. E, pašlaik es domāju, ka mums vajadzētu apvienot otro un trešo darba sesiju tādējādi. E, uzklausot jautājumus par abām šīm sesijām sēdes beigās. Mēs runāsim par efektīvu kontroli un e, sadarbības stiprināšanu. Šie jautājumi labi sadar kopā, tāpēc abas sesijas varētu arī apvienot. Nu, un tad 12.30 mums būs jābeidz, jo Salvīnī kungs tad arī sniegs savu apkopojumu. Nu, tāds ir plāns šorītas darbam. Tad pāriesim pie pirmās darba sesijas, runāsim par konkurētspējas uzlabošanu. Mums būs četri runātāji - Miruslavs Zilinski, kas pārstāv Eiropas komisiju, ir, dire, ir eh, ģenerāla direktorāta direktors, kas atbilst, atbild par muitas politiku, likumdošanu un tarifiem. Nākošā runātāja būs eh, Suzana Aignere, kas pārstāv Pasaules muitas organizāciju, direktora vietniece atbildīga par atbilstību un veicināšanu, muitas modernizāciju. Tad eksperts no Polijas, Huberts Jadržiks. Atvainojos, ja varbūt nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšsēdētājs, kas e, pārstāv Price Waterhouse Coopers, kas ir e, Price Waterhouse e, Eiropas muitas tīkla komitejas priekšsēdētājs. Un tad Kīts Vogans, kas ikdienā strādā uh, ar uh, muitas jautājumiem pārstāv United Parcel Service Eiropā, un viņš pastāstīs, cik daudz transakciju šī organizācija apstrādā katru dienu, un tad mēs arī sapratīsim, cik liela mēroga operācija šī ir. Viņš varēs arī par praktisko darba pieredzi pastāstīt mums. Nu kā, pirmajam dod vārdus piecām minūtēm Zilinskī kungam. Mr. Chairman, honorable member. Priekšsēdētāji, deputāti, dāmas un kungi. Man ir eh, tas gods uzstāties ar pirmo uzrunu, un es cenšīšos iekļauties piecās minūtēs. Es runāšu vienīgi par, eh, runāšu tikai par eh, modernizēto muitas kodeksa pārskatīšanu. Muita mm, nav tikai šis te atjaunotais kodeks. Es nezinu, vai mums uz ekrāna parādīs slaidus. Yeah, sorry, we're a bit behind with your slide. Mazliet kavēsies slaidi, bet būs. Eh, jūs varat sākt, saka priekšsēdētājs. Labi, paldies. Mēs runājam par modernizētā muitas kodeksa pārskatīšanu, jo mēs nevēlamies atkārtot diskusijas uh, Ir divi galvenie mērķi, kāpēc mēs gribam pārskatīt kodeksu. Vispirms tas ir, lai aiz, aizli, atlikšana, jo ir daudz iemesli. E, ir vajadzīgas IT sistēmas, tās ir jāizveido. Un ir jautājums par to, kā šo kodeksu salāgot ar Lisabonas līgumu. Uh, Un strādājot pie ieviešanas aktiem, mums ir jānosaka deleģēšanas pilnvars un ieviešanas eh, pilnvars eh, kodeksā. Protams, jāveic arī zināmas korekcijas, kas radās no darba, eh, pie, strādājot pie biznesa modelēšanas un citiem jautājumiem, kas saistīti ar muitas likumdošanu. Tātad tie galvenie mērķi. Tātad, ko mēs darām? Mēs gribam ierobežot šīs pārmaiņas, mēs gribam sa eh, saglabāt šo te parlamentu un komisijas mērķu. Eh, tad, kad 2008. gadā notika balsojums par modernizēto muitas eh, kodeksu, mēs zinām, ka laika ir maz, kodeks ir vajadzīgs uzņēmējiem un Eiropai. Tātad mēs esam izstrādājuši skaidrus korekciju kritērijus. Vispirms tās ir redakcionālas izmaiņas, tas ir ļoti vienkārši, jo mums ir Eiropas kopienas jāsamaina ar Eiropas Savienību un tām līdzīgas e, pārmaiņas, kas rodas no tā, ka mums ir pārmaiņas notikušas likumdošanā. Nu, un vēl mums jāņem vērā arī biznesa procesu modelēšana. Kad kodeks tika pieņemts pirms dažiem gadiem, te, šī te modelēšana vēl nebija tik labi izstrādāta. Tagad mums ir svarīgs rīks, un tāpat laikā šo, veidojot šīs te normas, mēs redzam procesu, mēs varam izvairīties no pārsteigumiem un kļūdām. Jāņem vērā eh, arī šī modelēšana mūsu darbā. Kāda ir esošā situācija, kāds ir laika grafiks? 19. maijā mēs nosūtījām vēstuli IMCO priekšsādētājiem un Ungārijas prezidentūrai, un tā bija vēstuli, kurā mēs skaidrojām e, to, ka mums nepieciešams politisks atbalsts un kopīga sapratne šīm te pārmaiņām. E, Mēs vērsāmies pie Ungārijas prezidentūras, pie, protams, arī pie Polijas prezidentūras un Dānijas prezidentūras. Mēs saņēmām atbildes no Eiropas parlamenta deputātiem. Ļoti svarīgs jautā, pārskatīšanas jautājums ir eh, tas, ka mēs, negrib, ka mēs eh, gribam noturēties tais pašās robežās, mēs negribam atkārtot no jauna tās pašas diskusijas, un mēs gribam pabeigt eh, darbu pie biznesa modelēšanas. Līdz šī gada novembrim, un tad vēl jāatrisina vairāki jautājumi, kurus mēs pašlaik apspriežam ar tirzniecības kopienu, ar iesaistītajām pusēm. Mūsu darbs ir ļoti e, sarežģīgs, jo joprojām mēs ieviešam, strādājam pie ieviešanas pasākumiem, bet mēs arī pārstā, pārstrādājam kodeksu, lai izveidot deleģēšanas un ieviešanas aktus. Tas nozīmē, ka darbs ir divkāršs, bet mēs esam apņēmušies izpildīt mūsu plānu. Mēs esam gatavi uz jebkurām iespējamām, mēs esam gatavi runāt, mēs informēsim padomu un parlamentu, protams, par notiekošo darbu. Mums, mums joprojām ir mērķis um, pieņemt šo te pieņ, e, priekšlikumu uh, līdz gada beigām, bet mēs nevaram nosūtīt komisijai priekšlikumu decembrī un, vai janvārī, un tad visi brīnās, un tātad mums līdz tam ir jāuztur labi sakari. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Zelinsky. Paldies, Zelinska kungs, par eh, to, ka pastāstījāt par mūsu turpmāko programmu, un arī Salvīni kungs uh, informēs mūs uh, par šo jautājumu. Starp citu, jūs slaidu kopijas jums ir dokumentu mapītēs un uh, arī mūsu web vietnē būs ielikt šī prezentācija. Tālāk Aigners kundze no Pasaules muitas organizācijas. Jūs slaidu tulīt uh, parādīsies, bet um, dators mazliet lēni strādā, bet būs mums uz ekrāna. Mm, jūsu slaidi kolēģis ir tagad parādīja jums arī, kā tas izskatās uz papīra un dod jums vārdu. Thank you very much for the... Paldies par uzaicinājumu. E, mm, man ir gods pārstāvēt pasaules e, muitas organizāciju Eiropas parlamentā, un mani aicināja pastāstīt, e, ko mēs darām, lai palielinātu konkurētspēju muitas jomā. Uh, bet es, protams, sadarbojos arī tirzniecības partneriem. Starptauti, mēs esam starptautiska organizācija, tātad mums ir 177 dalībnieki. Komisija kā dalībnieks arī ļoti aktīvi darbojas. Mūsu mm, uzdevums ir ļoti līdzīgs jūsējiem, jo E, mūsu mērķi sakrīt ar tiem, kas ir Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visi mūsu dalībnieki atrastu savu vietu mūsu organizācijā, jo, protams, jūs varat saprast, ka pārsvarā tās ir attīstības valstis, un mums ir grūtības, kas zināmā mērā atšķiras no Eiropas Savienības problēmām, bet, nu, var salīdzināt. Uh, E, un mēs joprojām, mūsu mērķis ir gūt ieņēmumus, palīdzēt attīstības valstīm, bet mūsu mērķis ir palielināt konkurēt spēju, un mēs gribam palīdzēt mūsu dalībniekiem e, izmantot šos te harmonizēto sistēmu un instrumentus, ko tā piedāvā. Mums ir arī jāstrādā pie Kyoto konvencijas. Mēs gribam, lai būtu vienota ieviešana vienkāršotai kos, eh, muitas eh, procedūrai, teiksim, datu modelēšana. Mēs veicinām arī integritāti muitas sadarbībā, sniedzam arī kapacitātes veicināšanas palīdzību. Um, un veicinām arī partnerības starp uh, muitas un, muitu un tirzniecību. Galvenie izaicinājumi. Nākamo mm, slaidu. Galvenie izaicinājumi ir, ir līdzīgi mums visiem, mūsu vis, visām valstīm. Tātad mūs, mūsu darbība ir līdzīga tam, ko dara Eiropas Savienība un dalība valstis. Kā es jau teicu, tātad galvenās aktivitātes ir tas, ka mums ir jāceņš nodrošināt, lai visi dalībnieki atrod savu vietu, tātad tirzniecības veicināšana, muitas sadarbība, mm, un tie, tās ir galvenās aktivitātes, kuras mēs veicam. Vēl mēs strādājam ar tirzniecību. E, mums ir arī e, diezgan līdzīga, liela līdzība ar e, DG taksud darbību. Un viņi palīdz mums, dod savu ieguldījumu, runā par savām problēmām, tirzniecībām. Un tad Viņi piedāvā pasākumus, ko dalībnieki var ieviest, jo tas atbilst gan tam, kas vajadzīgs muitai, gan tirzniecībai. Tātad e, modernizētajā muitas e, kodekstā mēs redzam, ka daudzas prioritātes, kas tur ir minēts, e, ir tieši tas pats, ko mēs, pie kā arī mēs strādājam un mēs cieši sadarbojamies ar ES dalību valstīm, arī ar komisiju, jo īpaši Digitaxud. Jau divus slaidus lūdzu pārslēgt. Man nav īpaši daudz laika, bet es gribētu pateikt, ka mēs 2008. gadā pieņēmām uh, muitas ceļu karti kas saucas muita 21. gadsimtā. Tur ir stratēģija, un es domāju, ka tas tika izveidots apmēram vienlaicīgi ar pārskatīto, ar modernizēto muitas kodeksu. Mēs meklējam jaunas metodes, lai šis te muitas tīkls varētu sniegt protokols vadlīnijas, standartus, teiksim, riska pārvaldību un dažādas citas iniciatīvas mēs uzsakām. Es tagad uh, gribu pāriet pie nākamā uh, slaida. Ja būs jautājumi, es varēšu atbildēt par, teiksim, drošības kontrolēm. To varētu mazliet varbūt vēlāk skatīt. Paldies! Paldies! Mums ir jūsu slaidi, un tur ir ļoti daudz interesants informācijas par eh, dažādiem instrumentiem. Eh, paldies! Mūs jo īpaši interesē muita 21. gadsimtā, kas ir daļa no mūsu darba. Un tad mēs ejam tālāk ar praktiķiem par dažiem no jautājumiem, ko viņi grib, mū, lai mēs eh, ņemtu vairāk arī strādājot pie modernizā, muitas modernizācijas. Vispirms došu vārdu Hubertam Jardžikam, eh, nespēju pareizi laikam izrunāt viņa vārdu, bet viņš, eh, un pēc tam uzstāsies Volgan kungs. Žek, uh, uh, and uh, I'm. Uh, Labdien! Es strādāju PricewaterhouseCooper labā Polijā, un ikdienā man ir jāsadarbojās ar dažādām lielām kompānijām, kas nodarbojās ar <clears throat> muitas jautājumiem. Es centīšos īsumā jums aprakstīt uh, ko uzņēmēja darbība domā par modernizēto muitas kodeksu un kā viņu prāt ir iespējams kļūt konkurētspējīgākiem iekšējā tirgu, bet nu, arī <clears throat> par tādu uh, globālu skatījumu parunāšu. Vispirms modernizētais muitas kodeks. Manas lielākās raizes ir par to, ka tad, kad mēs uh, Mm, runājam ar uzņēmumiem, ir tas, ka uzņēmē darbībā šis kodeks nav īpaši labi pazīstams. Un iemesls ir tāds, ka kaut arī tās tika publicēts jau pirms diviem gadiem, tomēr tas vēl nav pilnībā pabeigts. Un īstenošanas procedūras vēl nav pabeigts, ieviešanas procedūras. Līdz ar to uzņēmē darbība vēl nevar uz to balstīties, kas attiecās uz muitas sistēmu, datorizāciju Eiropā un eh, tad ir nepieciešams būt realistiskiem attiecībā uz uzņēmējiem pašlaik. Tādēļ, kā mu, muitā tiek izmantotas dažādas IT sistēmas, piemēram, muitas deklarācijām. Un tas eh, apgrūtina šo harmonizāciju. No otras puses, um, ir arī pozitīvā puse. Kas E, tā tad autorizēti ekonomiskie uzņēmumi, dažādi uzņēmumi saņem šo statusu. Diemžēl status pats nemaz tik daudz atvieglojumus nesagādā tā īpašumu tie, kas piesakās uz šo statusu, to dara tāpēc, ka viņi vēlas vienkāršot savas procedūras, bet, nu, citādi atvieglojumi viņiem nav. Nu, un tagad tā kopsaucējs būtu tāds par uzņēmējdarbību Eiropā. Es domāju, ka galvenais iebildums ir uh, par ātrumu, kādā notiek uzņēmējdarbība modernā pasaulē. Man ir pāris idejas, kuras es esmu saklausījis uzņēmējdarbības vidē. Man šķiet, ka modernizētā muitas kodeksa ieviešana ir uh, svarīgs elements, lai ļautu uzņēmējiem saprast, kā viņiem jādarbojās jaunajā muitas vidē. Viņiem ir jāspēj plānot savu uzņēmēju darbību un arī attiecīgi rīkoties. Tad tiem, kas ir saņēmuši autorizēta ekonomiskā uzņēmuma status, tiem vajadzētu atvieglot muitas drošības procedūras. Un visbeidzot, man liekas, svarīgi, lai Eiropas komisija spērtu vajadzīgos soļus, lai atzītu autorizētu ekonomisko uzņēmumu statusu Eiropas Savienībā, kā tas ir noticis eh, noliegumos ar Japānu, Šveici un Norvēģiju. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu koncentrēties uz darbu, lai ieviestu šo jauno kodekstu modernā pasaulē. Paldies! Turpin priekšsēdētājs un nākamais runāt. Nākamā runātāja ir Keita Vogana. Un mums ir arī jūsu slaidi. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the trade con... Jā, uh, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Šīs um, modernizētais um, muitas kodeks ir mm, radīts ar dažādu organismu palīdzību, kas strādā kā fórumā, un man ir jāsaka, ka šajā noklausīšanās reizē 24 no organizācijām, kas ir parakstījušas kopīgo paziņojumu, ir šeit ieradušās. Eiropas Savienība grib radīt visu Eiropas muitas savienību. Un, lai to panāktu, ir nepieciešams atbalsts visā Eiropā šim modernizētajam kodeksam, un tāpat arī ir nepieciešams investēt pietiekami naudas, lai attīstītu vajadzīgās IT bāzes. Šis Tas nozīmē, ka ir nepieciešams atzīt um, autorizēta ekonomiskā uzņēmuma statusa. Un jārēķinās ar to, ka investīcijas būs diezgan lielas, lai to panāktu. modernizētā muitas kodeksa īstenošana nozīmē pārskatīt autorizēto ekonomisko uzņēmumu jēdzienu. Citādi kompānijas pašlaik vai īpaši MVU netiek uzskatīti par vērtīgiem ekonomiskiem operatoriem. Centralizēta atmoitošana palīdzēs uzņēmumiem veikt atmuitošanu vienā dalībvalstī, kaut arī preces dotos uh, uz citu dalību valsti. Pašlaik uzņēmumiem ir darīšana ar 27 dažādiem atmuitošanas, pr atmuitošanas procedūrām un 27 dažādām IT sistēmām. Un ieguvējs, protams, būs patērētājs Eiropas Savienībā. šī jaunā kodeksa variants ir aizkavējies. Uh, Un arī uzņēmējiem ir jāpārliecinās par to, ka šajā kodeksā ir rakstīts, viņam ir jāizlasa simtiem lapušu, lai pārliecinātos par to, kā to ieviest. Bet, nu, ir piedodams šāda kavēšanās, ja ar to tiks panāks labāks rezultāts. Tomēr ir nepieciešamākas formālākas konsultācijas. Pašreizējais konsultāciju process ir jāuzlabo. Īpaši tas attiecās uz visiem dokumentiem, ko iesniedz uzņēmēji. Tie ir jāpadara pieejami visām iesaistītajām pusēm. Ir nepieciešama caurskatāmība, lai varētu ieviest modernizēto muitas kodeksu. Mums ir nepieciešama arī jauna IT sistēma, ar kuru atbalstīt šo jauno ieviešanu. Jo pašlaik Un citādi modernizāciju mēs nevarēsim panākt. No 2010. gada novembrī Eiropas komisija organizēja konferenci, kur tika runāts par to, ka uh, ekonomiskās krīzes dēļ nepieciešams uh, vēl vairāk veicināt tirdzniecību, un tas ir jādara steidzami. Tāpēc eh, jaunais eh, muitas kodeks harmonizēs muitas darbību visā Eiropas Savienībā. Un eh, tam mēs pilnīgi piekrītam. Paldies! Uh, Lielas paldies! Uh, mums arī ir jūsu prezentācijas kopija un visiem varēsim to izdalīt. Es redzu, ka diezgan daudz jautājumu varētu rasties deputātiem un mēģināsim runāt par visiem šiem jautājumiem, it īpaši saistībā ar komisijas priekšlikumiem, mainīt iepriekšējo stratēģiju. Redzu, ka Kreutzmann kungs grib uzdot jautājumu un Hansels kundze Lūdzu, Kreutzmankungs pirmais. Liels paldies! Mēs tikko dzirdējām, cik svarīgi būtu, ka šis jaunais kodeks tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk, bet izskatās, ka viss tiks atlikts līdz 2013. gadam. Mūsu grupa gribētu zināt, cik ilgi šāda atlikšana varētu kavēties vai ilgt vai varbūt ir jāizdara kaut kāds spiediens, lai 2014. gadā šis kodeks tiktu ieviests. Šī situācija mums, liberāļiem, ir eh, pilnīgi nepieņemama, ka vispār šādi jautājumi tiek atlikti. Nākošā runātāja te saka, ka Es gribu runāt Korholas kundzes vārdā, kur diemžēl šodien nevarēja ierasties. Es gribēju uzdot divus jautājumus viņas vārdā. Atmūtošana ir ārkārtīgi svarīga konkurētspējas uzlabošanai Eiropā. Elektroniskā atmūtošana varētu uzlabot konkurētspēju, padarīt šo procedūru efektīvāku, modernāku un eh, tādu, kas atbilstu lietotāju prasībām. Diemžēl kavēšanās ar šādu elektronisko atmuitošanu, kas tika paredzēta ieviest 2013. gadā, pašlaik šāds scenārijs neliekas reāls, jo ir nepieciešams ieviest modernizētu IT sistēmu atbilstoši jaunajam kodeksam. Uh, Daži saka, ka tas ir tikai politisks lēmums un mums nepie, nav nepieciešams papildus laiks. Korhols kundze gribēja jautāt, kādi ir riski, kas ir saistīti ar šo 2013. gada termiņu, vai tas tiks ievērots vai nē. Un kādi ir riski, ka, ja tiks paredzēts papildus laiks šim projektam, IT sistēmu projektam, viņa gribēja uzdot jautājumu arī par autorizētiem uzņēmumiem, kādiem būtu jābūt galvenajiem soļiem, lai piesaistītu uzņēmumus tā, lai viņi pieteiktos uz šo statusu. Iespējams, ka pēdējais runātājs uz to jau atbildēja, bet ja jūs varētu varbūt arī detalizētāk kaut ko pastāstīt, es par to būtu pateicīga. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ulskundze grib runāt vēl, lūdzu. Mēģināšu īsi kas mani pārsteidza, bija tas, ka liekas, ka ir pretrunas. Mūsu grupa grib atbalstīt laika termiņu pagarināšanu, jo tas liekas loģiski. Sistēmai ir jābūt e, atbilstošai un nav nekādas jēgas vienkārši spiest kaut ko izdarīt ātrāk, jo tādējādi iespējas tiks ierobežotas. Tika teikts, ka pārējais perioda laikā procedūras tiks piemērotas, bet izskatās, ka šīs procedūras kļūs vēl sarežģītākas. Un man likās diezgan dīvaini, ka tika teikts, ka atliekot šo ieviešanu, procedūras tiks pārskatītas, padarot tās vēl sarežģītākas. Izskatās, ka interesētās puses netika uzklausītas, nav iesaistījušās šajā procesā, un daudz, daudzreiz man ir teikts, ka procedūrām ir jākalpo interesētām pusēm, nevis pretēji, un ja šīs iesaistītās interesētās puses netiek uzklausītas, tad varētu rasties problēmas. Un no pirmā runātāja jau mēs dzirdējām, mans pēdējais jautājums. Arī vakar mums bija debates par muitu un citiem jautājumiem. Tā tad e, ir jautājums par citām prasībām. Piemēram, kādas ir politiķu prasības attiecībā uz jauno kodeksu? Vai sistēmas kļūs sarežģītākas, un varbūt jūs varētu pastāstīt, kā varētu šīs te politiskās prasības apmierināt? Paldies, saka priekšsēdētājs, es arī gribēju ko piebilst, jo arī esmu ēnu referents. Ir divi jautājumi, kas skaidri iezīmējās. Pirmais jautājums attiecas uz autorizētiem uzņēmumiem, un otrs ir saistīts ar sistēmu, jauno modernizēto sistēmu ieviešanu. No nu, Vaugana kunga es dzirdēju, ka pašlaik importētāji saskaras ar 27 atšķirīgām sistēmām, un tas nonāk pretrunā ar solījumu par vienu vienotu sistēmu. Bija interesanti dzirdēt, ka nevis eh, likumdošanai būtu jāsako tehnoloģiju attīstībai, bet otrādi. Un ja ieviešana tiek atlikta, kā to piedāvā komisijas, nezinu, vai tas būtu jādara vai nē. Otkārt jautājums par eh, autorizētiem uzņēmumiem, vai to var kaut kā nodalīt no šī vai nē, jo ir skaidrs, ka šāds status noteikti ir ar zināmiem labumiem, uh, tīpaši saistībā ar integrēto muitas sistēmu. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar atbildēm uz jautājumiem. Varbūt Vogankungs varētu pirmais runāt, mēs tā kā uh, pretējā kārtībā dosim vārdu lektoriem. Es gribētu paskatīties uz diviem jautājumiem. autorizētie uzņēmumi. Šis ir sarežģīts jautājums, jo pašlaik nekādu labumu šis status uzņēmumiem nesniedz. Un ja tā tas tiešām ir, tad mēs ļoti rūpīgi skatāmies uz visiem priekšlikumiem saistībā ar modernizēto muitas kodeksu. Pašlaik izskatās tā, ka tie it kā piedāvātie vienkāršojumi uzņēmumiem tiek izmantoti kā kaut kāds iespējams labums, ja jūs to pareizi saprotat, ko es saku. Uh, nu, es kā uh, kaut kādus vienkāršojumus uh, varbūt varu izmantot vai nevaru pat izmantot, ja tie vēlāk kaut kā tiek atņemti. Varbūt šādi uzlabojumi ir pieejami lieliem uzņēmumiem, vai tos var izmantot lielu uzņēmumu, bet mazo un vidēju uzņēmumu situācijā tas ir kaut kas pilnīgi cits atliekot modernizētā kodeksa ieviešanu, dotu mums vairāk laika, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis un komisija var izveidot tādu sistēmu, kas uh, atbalstītu modernizēto muitas kodeksu, jo pašlaik esošās sistēmas nav spējīgas izpildīt tos procesus, kas noteikti jaunajā kodeksā. Un no pieredzes, diemžēl, mēs varam secināt, ka ir nepieciešami seši gadi no brīža, kad sistēma vispār tiek apsvērta līdz ieviešanas brīdim dažādos līmeņos. Es ceru, ka šī ieviešanas atlikšana ļaus ieviest atbild, atbilstošas labas sistēmas, kas atbilstu arī jaunajam likumdošanas aktam. Jēdušzaka kungs. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Vogan kungs. Runājot par jauno muitas nosacījumu ieviešanu, varbūt daudz labāk būtu atlikt ieviešanu, lai uzņēmumi varētu piemērot savas iekšējās struktūras jaunajiem nosacījumiem. Es nevaru iedomāties, ka varētu būt jaunas eh, IT sistēmas ieviestas ātrākā pirms 2015. gada. Pašlaik mums ir 27 atšķirīgas sistēmas, piemēram, muitas deklarāciju sagatavošanai, un iespējams, ka to visu nav iesp eh, iespējams integrēt eh, tik īsā laikā. Runājot par autorizētā uzņēmuma statusu un iespējamiem labumiem, jau savā prezentācijā teicu, ka uzņēmumiem ir nepieciešams eh, varbūt ne kaut kādus finansiālus stimulus, lai šādu statusu iegūtu, piemēram, atceļot eh, prasību iesniegt muitas garantiju vai samaksāt muitas garantiju, vai varbūt ir, tas varētu attiekties eh, uz muitas nodokļiem vai ieviešanas PVN. Nu, to uzņēmumu noteikti atbalstītu. Nu, no manas puses tas arī būtu viss. Aigners kundze, lūdzu, saka priekšsēdētājs, kāda ir jūs, kāds ir jūsu skatījums, varbūt globālā mērogā uz šo jautājumu. Liels paldies! Nevaru teikt, ka es esmu pilnīgi jaunpienācēja autorizēto uzņēmumu gadījumā, jo iepriekšējo darbu gaitu laikā esmu strādājis pie šī jautājuma, bet nu globālā mērogā jāsaka, ka viss, ko mēs redzam, uh, arī saistībā ar eh, šo statusu. Tieši standartu un ieviešanas skatījumā, jā, ir grūti noteikt kaut kādus iespējamos labumus. Jā, ir, uz, ir valstis, kur ir labas attiecības ar uh, tirgotājiem nodibinātas, un pat tad ir grūti runāt par kaut kādiem reāliem esošiem labumiem ko sniedz šāds status. Varbūt situācija ir vienkāršāka tur, kur ir lielāka muitas procedūra kontrole. Es saprotu, kādas problēmas šeit varētu būt. Varbūt, ka varētu izveidot iespējamo labumu sarakstu, kas varētu būt kā piemērs Šeit varētu runāt nevis par obligātiem labumiem, bet par kaut kādiem uh, labumiem, uh, kurus varētu izvēlēties no saraksta. Varbūt, ka ir kaut kādi nemateriāli labumi šajā sarakstā. Bet, nu, jāsaka kopumā, ka ir ārkārtīgi grūti nodrošināt šādus reālus labumus valstīm, kur jau ir muitas dienestiem labas attiecības ar tirgotājiem. Runājot par IT jautājumiem, kas tika pieminēti, man būtu jāsaka, ka mēs esam nākuši klajā ar iniciatīvu par globālo muitas tīklu, mēģinot palīdzēt uh, dalībniekiem izveidot standartus, protokolus, vadlīnijas, uh, lai nodrošinātu struktūrālas izmaiņas. Uh, Eiropas Savienība ir viens no labiem piemēriem, tieši runājot par dažādiem projektiem, kas šajā ziņā tiek ieviesti. Pastāvīgi notiek uh, informācijas apmaiņa, kas ietekmē standartu izveidi. Diskusiju gaitā mēs runājām arī par tiesiskiem jautājumiem, biznesa procesu modeļiem, pārvaldību, kapacitātes veidošanu, IT arhitektūru. Mūsu pieeja ir tāda, ka vienlaicīgi mēs runājam par visiem šiem jautājumiem, Bet nu, skaidrs arī tas, ka mēs šīs sistēmas paši neveidojam. Mēs tikai strādājam pie standartiem, protokoliem un vadlīnijām. Tāpēc dažreiz ir grūti teikt. Vai norādīt, ka likumdošanas un IT attīstībai jānotiek vienlaicīgi un tā tālāk. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Zaļinskī kungs, varbūt jūs varētu tagad izteikties, un tad varbūt arī, un tad varbūt arī vēlāk kāds cits gribēs runāt. Varbūt jūs varētu īsi runāt. Paldies, priekšstādātāji, saka Zaļinskī kungs. Es gribētu varbūt grupēt atbildus uz jautājumiem. Es saprotu, ka ļoti svarīgs jautājums ir par ieviešanas atlikšanu un saistību ar IT sistēmām. Es gribēju stingri teikt, ka Šeit nav runa par politisku lēmumu, jo politiski mēs gribētu ieviest pēc iespējas ātrāk, varbūt šodien, un ne vēlāk par 2013. gadu, bet risinājumiem ir jābūt reāliem. Un šis reālums ir lielā mērā saistīts ar pieejamām IT sistēmām. Mēs mēģinam izprast, kā mēs varētu ieviest modernizēto kodeksu vairākās, vairākos posmos. Mēs gribētu pirmo posmu pabeigt pēc iespējas ātrāk, bet tā, lai sistēmas būtu pabeigtas, tā, lai šīs sistēmas nāk par labu uzņēmumiem un Eiropas ekonomikai. Es arī gribēju teikt, ka nākošo 5-10 gadu laikā mums varētu būt kāda centralizēta sistēma. Tas vienkārši nav iespējams, un tam ir daudz iemesli, tehniski un arī citi. Uh, Arī skaidrs, ka nepieciešama liela finanšu resursa un ir grūti pateikt dalībvalstīm, ka jūs jau esat investējuši miljonus eiro un tagad viss ir jāmet ārā un jāsāk viss no sākuma. Tas nav reāli. Bet mums ir mērķis saskaņot, harmonizēt šīs sistēmas pēc iespējas lielākā mērā. Dažas sistēmas izveidos centralizēti un mūsu galvenais mērķis pašlaik ir samazināt uh, to, kas nav nepieciešams, jo mums pašlaik ir 27 sistēmas, dalībvalsts varētu atteikties varbūt no tā, kas nav īsti nepieciešams un varbūt uh, nezaudēt šādu resursus. Runājot uh, par atlikšanu uh, un IT sistēmām, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Bet vēl gribēju teikt arī to, ka, ja IT sistēmas nebūs atbilstošas, tad arī labumi no modernizētā muitas kodeksa nebūs. Vēl bija skaidrs arī tas, kāda situācija pašlaik ir ar autorizētiem uzņēmumiem. Pieteikumi tiek saņemti katru dienu, mūsu statistika varbūt atpaliek no reāliem skaitļiem. Bet nu skaidrs ir tas, ka atļaujas tiek piešķirtas aizvien lielākā un lielākā skaitā, šis status tiek dots uzņēmumiem, un uh, tirgotāji tā tad attiecīgi arī novērtē šādu iespēju. Mazie uzņēmumi arī piesakās, mazie vidēji uzņēmumi man būtu, būtu jāsaka. Viņi piesakās uz šo statusu un arī saņem par labumiem Jā, labumi, labumu skaits pieaugs, varbūt šis skaits nav pārāk liels pašlaik, bet tad, kad tiks ieviests jaunais kodeks, tad būs uh, dažādi veidi vienkāršojumi un tā tālāk. Mēs nevaram teikt, ka uh, autorizētais uzņēmums automātiski saņem e, visus šos te labumus, jo uzņēmumi atšķirās, piemēram, atšķirās situācija jūras pārvadājuma jomā, citu transportēšanas uzņēmumu jomā un tā tālāk. ja šādi automātiski labumi tiktu piešķirti visiem vienlaicīgi un vienādā mērā, tad mums būtu liels kritēriju saraksts. Bet, nu, kritēriji ir, bet principi ir. Uh, Un skaidrs arī ir tas, ka šādiem uzņēmumiem nav atkārtot jāveic procedūras, kuras jau tiek nosaktas no šīs status puses. Piemēram, jūras uz pārvadājumu uzņēmumi nav interesēti tajos kritērijos, kas tiek piemēroti, piemēram, gaisa pārvadājumu jomā. Nu, ir skaidrs, ka labumu kļūs aizvien vairāk un vairāk. Runājot par konsultācijām ar tirgotājiem, mēs dzirdam daudz sūdzību, bet vienreiz es saņēmu vēstuli, kur mēs tikām sveikti, apsveikti ar to, ka esam izveidojuši unikālu konsultāciju sistēmu ar tirgotājiem. Es, pār, es strādāju arī tirzniecības kontaktu grupā, kur piedalās uh, tirgotāji visās sanāksmēs, visās diskutijās, mums ir vairāki semināri, bet nu, problēma ir tāda, ka tirgotājs no tirgotāja atšķirās un kolēģi jau teica, ka nav vienotas pozīcijas, jo ir dažādas intereses. Protams, ka atšķirības vienmēr pastāvēs un vienmēr būs kāds, kas nebūs apmierināts. Un nobeigumā es vēl gribēju teikt, varbūt piemirsu pateikt, ka uh, IT nevada likumdošanas attīstība. Likumdošanas attīstība balstās uz zināmiem procesiem. Ir skaidrs, ka IT seko likumdošanai, bet eh, nevienmēr tās sistēmas ir iespējams ieviest uzreiz. Pašās beigās gribēju teikt, ka muita nav saistīta tikai ar procedūra atvieglošana, muita ir saistīta arī ar kontroli, ar finansējumu, ar drošību, ar sabiedrības aizsardzību un tā tālāk. Liels paldies priekšsēdētāji, atvainojos, ka tik ilgi runāju. Paldies! Jūs noteikti runājāt par daudziem jautājumiem, bet tas, ko jūs teicāt, iev, ļoti labi ievadīja nākošo darba sesiju. Tas bija saistīts ar kontroli un drošību un par sadarbības uzlabošanu. Šīs te divas sesijas mēs apvienosim. Kā redzu, doktors eh, Pēters Hobings atkal ir ieradies eh, jau otrajā dienā mūsu diskusijās, apsveic viņu ar izturību. Tātad viņš jau vakar stāstīja par savu pētījumu, bet tagad došu viņam atkal iespēju izteikties. Un viņš varēs arī atbildēt uz jautājumiem. Viņa pētījums, protams, ir pieejams mūsu ekspertiem un jebkuram cilvēkam, kas gribētu ar to iepazīties. Un tagad sāksim nākošo diskusiju sesiju. Ar prieku sveicu šeit nākošo pār, pārstāvi no Eiropas komisijas, Antonis Kastrisinjākis kungu, kas ir drošības, eh, tirzniecības veicināšanas un iekšējā starptautiskās koordinācijas eh, direktors. Uh, Piecas minūtes jums lūdzu. Paldies. Mēs patiešām pieredzam, ka muitā notiek lielas pārmaiņas, kā to jau teica kolēģi. Mēs risinām fiskālos jautājumus, protams, bet vairāk arī pievēršamies drošumam un drošībai, kā arī ieviešanas jautājumiem. Jautājums ir, kā pāriet E, kā panākt šo te e, vienošanās starp, jeb līdzsvaru starp tirzniecības veicināšanu un drošību, lai nebūtu tā, ka mēs nosveramies tikai uz vienu pusi. Un mūsu izējas punkts ir, kā ieviest pasākumus, kas e, sniedz gan lielāku aizsardzību, gan pātrina un veicina tirzniecību Šajā kontekstā mēs strādājam, mēs e, strādājam neatkarīgi no tā, ka varbūt kavējas ieviešanas, um, ieviešana um, modernizētajam kas, e, muitas e, kodeksam. Un runājot par drošības grozījumu, kas tika ieviests pirms četriem gadiem, Un tagad tas ir pilnībā ieviests kopš šī gada 1. janvāra. Šajā te drošības grozīmā mēs e, paredzējām deklarāciju ieviešanu, riska noteikumu ieviešanu, riska analīzi un noteicām arī autorizētos ekonomiskos operators un attiecībā uz to, kā Mireks sacīja, mums ir apmēram 5800 autorizēto ekonomisko operātoru un labumi riska analīzes jomā, arī veicināšanas labumi ir saņemti, potenciāli labumi, ja mēs runājam par savstarpēju atzīšanu ar trešām valstīm. Attiecībā uz drošības grozījumu es gribētu teikt, ka mēs pašlaik kontrolējam ieviešanu no šī gada 1. janvāra, jo īpaši ņemot vērā drošības eh, pārkāpumus Jemenā un citos gadījumos, kad, gaisa, kad ir runa par gaisa kravu pārvadājumiem. Mēs cenšamies identificēt un risināt, eh, jeb novērst eh, vājās vietas, kas ir parādījušies šajā sistēmā, jo īpaši uz gaisa kravas pārvadājumiem, teiksim, laika ierobežojumiem, kad ir jāiesniedz informācija, lai izvairītos, lai, lai muita varētu iejaukties pirms tiek iekrauta jebkāda bīstama krava. Vēl mēs risinām jautājumus, kas saistīti ar informācijas kvalitāti, kas tiek iesniegta vai, teiksim, izņēmumiem šajā ziņā. Un mēs domājam, ka šogad mēs nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai risinātu šos jautājumus. Viena svarīga daļa tajā visā ir kā stiprināt koordināciju un sadarbību un apvienot resursus ar citiem dienestiem uz robežas, kas atbild par drošību. Darbs pie drošības ir saistīts arī ar drošumu, jo tas ļauj mums ar tā saucamo kopīgo riska pārvaldības ietvaru stiprināt drošības aspektu ieviešanu pieņemsim, ja mēs runājam par Japānas atomkrīzi pavisam nesen. Vēl par IPR, intelektuālā īpašuma tiesībām. Komisijas pārstāvis komitejā jau teica, ka mums ir jauns priekšlikums attiecībā uz muitām, muitu un regulējumu ieviešanu, un padomēji un parlamentam tas ir piedāvāts, lai stiprinātu mūsu aizsardzību, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, par starptautisko sadarbību. I, nacionālās politikas ir tās, uz ko mums ir jābalstās. Uh, Mums ir jāstiprina arī startautiska sadarbība, lai sasniegtu mūsu mērķis attiecībā uz IPR ieviešanu, drošumu un drošību. Ja mēs ņemam vērā vienošanās, par kurām mēs tagad vedam sarunas, mēs cenšamies stiprināt šo sadarbību, jo īpaši Šveica un Norvēģija ir pieminētas jo šīs valstis efektīvi piedalās ES vai Eiropas drošības, e, muitas drošības jomā tīri praktiskā veidā. Mum, mēs sadarbojamies ar kandidātu valstīm Rietu Balkānos un Austrumu robežā ar Krieviju un Austrumu partneriem Mēs veicinām strateģisko ietvaru, lai varētu cīnīties, teiksim, veikt uh, pret kontrabandas uh, kampaņas. Vienmēr sakot, mums ir pozitīva atbil, attīstība sadarbības jomām. Ķīnas gadījumā IPR ieviešana, drošība, un savstarpēja atzīšana ir ārkārtīgi svarīgas, un attiecībā uh, uz savstarpēju atzīšanu mēs ar Japānu esam pavirzījušies labi tā uz priekšu. Paldies! Paldies par šo izklāstu! regula par IPR muitas uh, ieviešanu, un mēs par to runājam arī mūsu komitejā, un referents mums ir nozīmēts. Uh, Un tagad man ir tas gods uh, sveikt šeit Eiropas revīzijas palātas dalībnieku Juanu Ramalo. Uh, viņš strādā pie muitas procedūrām un kontrolēm Eiropas uh, jo, uh, zonā, un man ir tas prieks aicināt viņu. Ramalo kungs, lūdzu. Gracias, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirmām kārtām es gribētu pateikties par to, ka esmu uzaicināts šeit un centīšos piecās minūtēs pastāstīt jums par to, kāds ir mans viedoklis. Kad es dzirdu vārdus modernizētais muitas kodeks, man nāk prātā vairākas idejas atvieglot tirdzniecību. Uh, risku uh, izvērtēšana, kas ir automatizēta, lielāka datorizācija, ātrāka atmuitošana un muitas bez papīra dokumentiem. Taču no otras puses man ir jādomā arī par drošību, patērētāju veselību un aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Uh, piegādes ķēdes drošību, cīņu pret nelegālo tirdzniecību, pret kontrabandu un dabas vidas aizsardzību. Nu, visi šie jautājumi tiek arī plaši apskatīti mēdījos, taču kā e, Tirzniecības palātas loceklis, es domāju arī par citām lietām, piemēram, ienākumu mm, apkopošana, cīņa pret kontrabandu, krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Atbilstībā ES politikai Mm, kā piemēram kopīgā tirdzniecības politika un kopīgā lauksaimniecības politika, kā arī saprātīga sadarbība ar muitas savienību un iekšējo tirgu. Tāds bija pirmais mm, nodoms īpašajam ziņojumam, viens četri 2010, kurš saucās vai e, vienkāršoto muitas procedūru rezultāti ir kontrolēti. Tomēr, jā, a, a, es saka, ka jāpievērš iesaistīto pušu uzmanība, ka pirms mēs turpinam strādāt pie procedūru vienkāršošanas muitā, mums ir īpaši jāpievērš uzmanība visām bažām, ko es iepriekš minēju. Manā, manuprāt, var atteikties no kontrolēm tikai tad, ja tās tiek kompensētas ar uh, tirgotāju auditu un arī uh, gan pirms, gan pēc. Te es gribētu vēl vienu elementu pielikt klāta - dalību valstu darbība. Uh, Tirdzniecības polāta konstatēja, ka dalībvalstis piemēro savus kritērijus vienkāršoto procedūru kontrolei. Tas nozīmē, ka auditi bieži vien ir diezgan vāji un slikti dokumentēti. Otrām kārtām ļoti vāji tiek izmantotas automātisko datu procesēšanas sistēma, treškārt pārmērīga vienkāršoto prakšu piemērošana, un tas neļauj veikt kro, um, mm, kontroli pirms preces nonāk ēstirgu. E Un visbeidzot, daži pavadzīmes ir ļoti slikt, slikti sagatavotas un nepietiekamas. Par ko tad mēs te īstenojam? Kaut arī muitas nodoklis sastāv 12,12% ,12 no ES budžeta ienākumiem. U, kaut arī IKP tas, tas tāda 73,4% mums nav, mēs nedrīkstam aizmirst, ka vienīgie kopīgie nodokļi Eiropas līmenī ir t, t, eh, tradicionālo pašresursu nodokļi. Un ir nepieciešams vienādi izturēties pret visiem mm, tirdzniecības operatoriem, neatkarīgi no tā, kur muitas procedūra notiek. Uh, Tāpēc būtu ļoti interesanti paskatīties, kuras ir lielākās importētāju valstis ES un cik daudz no tām izmanto vienkāršotas procedūras. Pirmām kārtām 74% no importētajām precēm 2009. gadā tika importētas ar vienkāršoto procedūru. Otrām kārtām ir ļoti liela atšķirība starp dalību valstīm. Uh, kas izmanto vienkāršotās procedūras. Ir trīs dalībvalstis - Vācija, Nīderlanda un apvienotā karalīste, kas ir um, veikušas 85% vienkāršoto importa procedūras deklarāciju. Taču šīs pašas trīs valstis ir izmantojuši tikai 48% tradicionālo pašu resursu procedūru. Un tam ir ļoti liela ietekme uz iekšējo tirgu, tāpēc, ka ja nenotiek adekvātas ekonomiskās kontrolas, tad. Uh, tie tirgotāji, kas ar nolūku vai, vai bez tā nepareizi novērtē preču vērtību, saņem negodīgu priekšrocību attiecībā pret citiem ekonomiskiem operatoriem. Tas pat attiecās uz pievienotās vērtības vai akcijas nodokļiem. Ja? Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci. Konkurēcijā. Un tas būtu īpaši svarīgi attiecībā uz vienkāršākajām procedūrām. Lielas paldies! Well, thank you very much. Lielas paldies! Uh Es ļauju jums runāt, jo jūs patiešām ļoti svarīgas lietas pateicis un arī es domāju, ka jūsu vēstījums bija ļoti skaidrs un referents uzmanīgi klausījās. Un tagad mēs varam iet tālāk. Pieķerties pie organizācijām, kuras tieši iesaistīts šajā jomā. Un šo, šī komiteja jau iepriekš ir diskutējusi Mums, mēs atbildam arī par produktu drošības jautājumiem, jo īpaši patērētāja aizsardzības direktīva. Tāpēc es sveicu Elstera kungu, kurš ir konsultants eh, Norvēģijas muitas direktorātā, un viņš aktīvi piedalās iekšējā tirgu. Un viņš runās par mu, eh, muites kontrolēm, un jūsu slaidu uz ekrāna jau ir lūdzu. Nu, uh, Esiet visi sveicināti, paldies, ka uzaicinājāt. Mana loma ir mazliet atvēsināt eh, šo te visu jūsu komandu. Eh, mēs neesam tik ļoti modernizējuši savu muitu, bet es centīšos pastāstīt pēc iespējas labāk. Mm, neliels pārskats vispirms par kontekstu vispārīgā ide, ideja par produktu aizsardzību, un tad eh, uz beigām pievērsīšos pie izaicinājumiem. Kā es jau teicu, muita ir fiskāla iestāde, bet mēs arvien vairāk pievēršamies citiem ierobežojumiem, teiksim, kontrolēm. Kā jau tas zināms, eh, muitas ieņēmumi nav vairs tik ļoti aktuāli, nav tik labi, un mēs atradām citas interešu jomas, lai būtu ar uh, ko nodarboties uh, nākamais slaids. Eh, mums ir eh, jāņem vērā tas, ka tirzniecība ārkārtīgi ātri attīstās, un mums ir ārkārtīgi daudz deklarāciju, mums jāmeklē eh, ādata siena kaudzē, mums ir vajadzīgas IT sistēmas un riska analīzes. Lūdzu, nākamais. Šie ir daži no jautājumiem, kur, ar kuriem darbojas muita. Kā jūs redzat, š šeit eh, ir tik daudz, eh, viss kā uzskaitīts, ka uzdevums ir milzīgs. Un tagad es mazliet Einsteina eh, formulu pārveidoju pa savam. Ja mēs pieņemam tirgus uzraudzības iestādes, un, un ja jūs sadarbojaties ar muitu, tad tur ir uh, ieguvums abiem. Uh, un, ja pieņemsim, ja mēs izņemam preces uh, vēl pirms viņas ir palaistas tirgu, tad mums nav jādodas tūkstots veikalos izņemt preces. Muitas ievieš, ieved tātad preces un uzraudzības iestādes strādā mm, visu dienā, visu diennakti. Uh, mēs, mēs dodam jā vai nē atbildes, vai laist preces vai nē. Un tas tāds tāda ne, neakadēmiska pieeja, un muitē tas īsti nepatīk. Tālāk juridiskie izaicinājumi. Lūdzu, nākamais. Muitas kodeks eh, ietver eh, arī patērētāju un, un uh, produktu drošības jautājums, un tas ir saprotams, jo muita iekļauj visvisādus ierobežojumus. Bet tas nozīmē, ka, lai būtu juridisks pamats, uh, mums jānotiek sadarbībai, kādai organizācijai jāstāv aiz tā visa un jāsniedz mums juridisko, juridisko pamatu. Uh, Un tagad eh, jūs redzat eh, tā saucamā muitas zelta eh, trīsturi, ir importētājs, tad ir uzdraudzītājs un ja, varbūt atklāja kaut ko bīstamu. Un tad mēs sasaistāmies ar tirgus uzraudzības iestādi, un ja mēs kaut ko esam atklājuši, kas saskana ar likumdošanu, tad mēs ziņojam, uh, Un tad mēs darbojamies ar šo konkrēto produktu. E, uzraudzības e, iestādēm tad ir e, trīs dienu laikā jārīkojas. Mums būs projektu un ekspertu grupa 13. gadā. Uh, lai notiktu labāk, eh, labāk sadarbība starp eh, MSA, jeb eh, tirgus uzraudzības iestādēm un muitu. Mums ir jāmāca MSA, kas ir muitas riski, jo īpaši attiecībā uz produktiem, produktu riskiem, bet arī konkrēti uz dažām produktu, produktu grupām, kas ienāk mūsu valstīs. Uh, E, grupā mēs esam izstrādājuši vadlīnijas ar vispārīgo un specifisko daļu attiecībā uz produktu drošību, kā jūs redzat. Būs pārbaužu saraksts, ko e, dalību valstis var izmantot e, fiziskās pārbaudēs un tad, kad viņas analizē informāciju. Un par izaicinājumiem Kā jau teikts, mums vajag labāku riska analīzi, IT sistēmas. Ir, ir problēmas arī ar vienkāršātām procedūrām. Tātad, ja ir autorizēta firma, E, tad e, šie riski netiek īpaši ņemti vērā, izmantojot vienkāršotās procedūras. Arī 75. noteikumu aptvērums nav pārāk skaidrs. E, un muitām, protams, ir jāzina skaidrs atbildes, un diemžēl šis, šie noteikumi ne, nepārāk zina, kas tām būtu jādara. Paldies, liels paldies par jūsu prezentāciju. Jūs daudz svarīgus jautājumus pieminējat. Šī komiteja ir interesējusies arī par tirgus uzraudzību. Un mums šeit ir uzņēmē darbības ģenerāla direktorāta pārstāv arī šeit. Klāt Antonija Tajānī, kurš ir komisārs uzņēmējiem darbībā viņš e, dosies uz Rotterdamu nākamnedēļ, kas e, lielākā uh, konteineru osta Eiropā un noteikti pieskartasies šiem jautājumiem. Un cilvēki, kas nodarbojas ar kontrolēm. Es aicinu šeit uzstāties Džordžu Zografosu, visu Eiropas muitas brokeru konfederācijas prezidentu, un viņš pastāstīs par savu skatījumu par e, šīm, šiem jautājumiem. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties IMCO komiteju par ielūgumu. Protams, es runāšu, ka apmēram 20 tūkstošu muitas brokeru kompāniju pārstāvis un arī par savu pieredzi šajā jomā. Es esmu pārliecināts par to, ka. Uh, Mums ir galvenokārt jābalstās uz sakojošām lietām - drošība, mm, mm, preču apritē, konkurētspēja, caurskatāmība un arī pienācīga nodokļu un nodevu iekasēšana. Un eh, tas viss ir saistīts arī ar ikdienas darbu. Regula tikai nav harmonizējusi ātrumu, ar kādu viss notiek starptautiskā un nacionālā līmenī vieni grib ātrumu un ir pret birokrātiju, bet iestādēm savukārt ir pienākums, ka visas procedūras, nodrošināt, ka visas procedūras būtu juridiski lieliski pāreizes un jāizvairās no krāpšanās un kontrabandas. Tāpēc tas ir jauns uzdevums un jauns mērķis un mums ir turpmākajos gados eh, tām jāpievērš īpašu uzmanība. Mēs varam piekrist Semetas kungam, komisāram. Uh, Mums ir nepieciešams uh, pārliecināties, ka šī regula ņem vērā elektronisko ierīču iespējas. Un visbeidzot, mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs esam saņēmuši savus strateģiskos mērķus Tāpēc mums ir nepieciešams paturēt prātās sekojošas lietas. Mums ir jātiecās pret drošības, īpaši tad, kad runa ir par tādām precēm kā ieroči, un mums ir arī jāaizsargā pilsoņi, tad, kad runa ir par pārtikas precēm un citām masu lietošanas precēm. Tad mums ir jānodrošina veselīga konkurence, mums ir jāpārliecinās par to, ka šie noteikumi tiek ievēroti visu, ko mēs darām, ir jātiecās šajā virzienā tālāk pas, palūkosimies uz garantētu nodokļu nodavu iekasēšanu. Es uzskatu, ka Mums, protams, nav jāatgriežās uh, pie viduslaiku līmeņa. Es tieši otrādi atsaucos uz efektīvām metodēm, jo jūs jau ziniet šo uh, pazīstamo teicienu muita redz to, ko jūs neredzat. Un tas nozīmē, ka muita strādā civilizētā un modernā veidā bet, nu, ir jābūt eh, ļoti labai sadarbībai muitas iekšienē. Un mums noteikti ir jāpanāk, ka nevar izvairīties no nodokļu maksas, jo um, tas samazinātu resursus, kas būtu pieejami ES iedzīvotājiem. Un mums ir jāzina par visām transakcijām, kas notiek. Protams, mums ir jāpārliecinās arī par to, ka tie, kas cenšas izmantot šo sistēmu, ir ar attiecīgām zināšanām. Un, protams, mums arī jānodrošina tas, ka caur elektroniskajiem instrumentiem var veikt pienācīgu kontroli. Un mums arī nevajadzētu pārdzīvot par to, ka ļoti maz uzņēmumu skaits ir pieteicies uz aktīvā ekonomiskā operatora status, autorizēta ekonomiskā operatora status. Es domāju, ka Un galvenais tomēr ir mm, savākt attiecīgus nodokļus un nodevas. Mums ir jāpārliecinās par to, ka mums ir nepieciešamās IT iekārtas, ka tās tiek izmantotas pareizi, tā būs vieglāk visu kontrolēt. Tad mums ir nepieciešama arī pašregulācija un jācenšas izvairīties no krāpšanās un izvairīšanās no nodokļiem. Un te ir jābūt ļoti drošai sistēmai, tādēļ, ka būs arī mm, paroļu sistēma un jāpārliecinās, ka tās atver durvis tikai attiecīgiem cilvēkiem, kas ir iecelti, lai veiktu kontrolas. Tāpēc strādāsim un sadarbosimies apvienotajai Eiropai, lai panāktu uzplaukumu. Un, lai to sasniegtu, es domāju, ka Eiropas parlaments ir spēlējis būtisku lomu. Paldies! Well, much, Lielas paldies! Cerams, ka piepildīsim jūsu gaidas, saka priekšsēdētājs. Tagad, kā jau es teicu, pāriesim pie nākošās darba sesijas, nākošajiem trīs runātājiem, tad mums būs diskusijas ar deputātiem, jo šim visam vajās cauri tāds kopējs pavadiens saistīts ar savstarpējo sadarbību. Nākošiem runātājiem arī došu nedaudz, laika, nedaudz vairāk laika, varētu būt runa par septiņām minūtēm. Pirmais būs Franks Heimans, kas pārstāv Nīderlandi tirsniecības attiecību muitas administrāciju, tad būs Kerijas Pendife, kas e, nāk no viņa, viņas majestātes ieņēmuma un muitas dienesta, un nobeigumā Franks Kelverts, kas pārstāv Microsoft korporāciju un runās par un, un e, strādā ar globālo tehnoloģiju jautājumiem. Nu, iespējams, ka jūs eh, šajā matā būtu vispiemērotākais kā pēdējais runātājs. Tagad vārds Heiman kungam. Liels paldies, ka devāt mums iespēju pastāstīt par savu viedokli par šo jautājumu. Pirmkārt, runājot par sadarbības stiprināšanu, ir skaidrs, ka muita Eiropā ir viena liela ģimene. Grūti atrast citus dienestus, uh, kas 27 dalību valstu vidū varētu tik viegli sadarboties un komunicēt. Eh, to visu atbalsta Eiropas komisijas 2013 eh, muitas programma, tātad sadarbība kļūst aizvien ciešāka. Iespējams, ka kolēģi no Lielbritānijas varbūt vairāk pieskarsies sadarbībai mm, tirsniecības jomā un runās arī par esošo situāciju un iespējamiem priekšlikumiem. Tika jau iepriekš teikts, bet e, par visiem šiem jautājumiem, bet mums no sākuma būtu jāapskatās, ko īsti nozīmē modernizācija. Šeit mēs runājam par likumdošanas un procedūru vienkāršošanu. Mēs gribam, lai šis būtu vairāk pieejams tirgotājiem, lai legāla tirzniecība tiktu veicināta, lai tiktu samazināts administratīvais sloks, palielināta drošība un konkurētspēja. Ja paskatāmies uz esošajiem priekšlikumiem, jā, mums ir eh, jau zinām sistēma ieviesta. Šeit ir runa par autorizētiem uzņēmumiem, lai gan tās iespējas ir ierobežotas. Jau redzam, ka, ja uzņēmums vēlas izmantot vienkāršotās procedūras, eh, tad uh, ir jāizpilda kritērija attiecībā uz autorizētiem uzņēmumiem, bet iepriekš tā nebija. Un pašlaik izskatās, ka dažos gadījumos šeit mēs pat varam runāt par papildus administratīvo slogu, nevis kaut ko pretēju. Ja runājam arī par modernizēto muitas kodeksu un garantēto eh, pārvaldības sistēmu un uh, muitas garantijām, uh, Tātad pašlaik ir runa par eh, tādu universālu garantiju sistēmu, kas varētu novērst pārkāpumu saistībā ar pašu resursu iekasēšanu. Vai šeit mēs kādas problēmas risināsim, ieviešot IT sistēmas un tā tālāk? Vai tiešām ir tik daudz pašu resursu, kuru mēs neesam iekasējuši, jo ir problēmas ar esošo garantiju sistēmu? Mēs šo sistēmu ieviesām tranzīta jomā, un mēs zinājām, ka šeit ir liels problēmas, kas jārisina, bet attiecībā uz citām muitas procedūrām es nedomāju, ka šādas problēmas pastāv. Tāpēc varbūt nepieciešams būtu veikt uh, ietekmes izvērtējumu pirms šādi nosacījumi tiek ieviesti. Ja runājam par citiem priekšlikumiem saistībā ar uh, muitas kodeksu, šeit ir runa par pagaidus uzglabāšanu. Mums ir zināmas procedūras attiecībās precēm, kas tiek ieviestas Eiropas, ievestas Eiropas Savienībā. Tik līdz šīs preces ierodas, mums ir vienkārši procedūra. Mēs e, izpraujam e, preces no lidmašīnas vai no kuģa un ievietojam attiecīgā uzglabāšanas vietā. Ir skaidrs, ka transporta līdzekļi nevar uzkavēties bezgalīgi noteiktā vietā, tikai tāpēc, ka ir jāizpilda muitas procedūras, šiem transporta līdzekļiem ir jādodas tālāk esošie priekšlikumi paredz, ka pagaidu uzglabāšana būs muitas procedūra, un tas radīs lielu administratīvo slogu un varētu arī samazināt uh, satiksmes plūsmu. Mums ir tāds drošs uh, standartu ietvars, kas tika pieņemts pirms pāris gadiem, bet mēs neredzam, ka jaunais kodeks uh, zināmā mērā vai lielā mērā izpildīs e, šī te drošā satvara mērķus. Šeit es runāju par trešo valstu muitas dienestiem, kurus pārbauda Eiropas līmenī. Varbūt, ka būtu jāspēr vēl papildus soļi, lai šos te drošās atveres standartus piemērotu. Pašlaik esošās muitas procedūras ir nepieciešamas, bet mēs arī redzam, ka uzliekam lielu slogu tirgotājiem, lūdzot sniegt dažādus datus, un to attiecinam uz visiem ienākošajiem, eh, visām ienākošajām kravām, lai gan mēs mēģinam apkarot nelegālo tirzniecību. Varbūt, ka pieeja būtu jāmaina. Mēs arī redzam, ka pašlaik esošie priekšlikumi mēģina standardizēt visu. No vienas puses tas ir labi, bet mums ir dažādi transporta veidi. Kuģniecība atšķirās no avio pārvadājumiem vai no sauszemes pārvadājumiem, un valstu loģistiskā pozīcija arī atšķirās. Nu, Nīderlandē jūs jau pieminējāt, ka dosieties uz Rotterdamas ostu, kur tiek apgrosīti miljoniem konteineru, un tas pilnībā atšķirās no kaut kādas, eh, varbūt, muitas, eh, no kāda muitas punkta, kur ierodās dažas kravas automašīnas dienās, dienā. Ja viss tiks standartizēts, tad visas šīs situācijas tiks risinātas vienādi. Mums Nīderlandes muitā ir liela pieredze ar to, kā strādāt ar lieliem apjomiem, daudz preču, lielā ātrumā. Varbūt būtu specifiskāk uz konkrētām situācijām jāskatās. Runājot par e-muitas procedūrām, pašlaik mums ir daudzas dažādas sistēmas, dažādi datu formāti, piekļuvis eh, punkti un tā tālāk Un tas prasa ārkārtīgi daudz resursu. Jānodrošina arī tas, ka netiek pieprasītas milzīgas investīcijas IT jomā un ka tiek ievērota laika grafiki. Ir skaidrs, ka tas, ko mēs muitā gribam panākt, to vēlas arī tirgotāji nākošo gadu laikā. Runājot par regulējumu, pat pēc 2003. gada ne, pēc 2013. gada, kad mēs runās, runājam vai gribam runāt tikai par E muitu, pat arī tad būs nepieciešami papīra dokumenti un būs, protams, arī nepieciešama palielināta sadarbība. Mums Eiropas Savienībā nav jāsacenšas, mums ir jāstrādā kopā ar ģenerālu direktorātiem, ar komisiju, ar dalību valstīm, protams, kopā arī ar jums. Mēs gribam, lai būtu tāda inovatīva pieeja, kur būtu lielāks atbalsts eh, legālai tirzniecībai, kur tiktu skatītas jaunas idejas attiecībā uz muitu, piemēram, centralizētā atmuitošana un tā tālāk. Mēs gribētu, lai būtu inovatīva domāšana ārpus kaut kādiem ietvariem, robežām. Mēs gribam, lai uh, tiktu uzklausīti tie reālie cilvēki, kas zina, kas atrodas šajā kastē, un šeit ir runa par eksportētājiem. Runājot par Eiropas komisijas ietvaru programmu, tiek sniegta iespēja izmantot dažāda veida finansējumu, strādāt kopā ar tirzniecības e, pārstāvjiem. Pēdējā slaidā jūs varat redzēt, kāda varētu būt nākotne. Mēs ceram, ka jaunais kodeks ļaus uzlabot situāciju. Un ja mēs uh, pašlaik situāciju nemainīsim, tad iespējams, ka nākotnē pat uh, problēmas varētu padziļināties. Liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es esmu tādā depresīvā noskaņojumā jūs uzklausot. Bet nu izskatās, ka mūsu referenti ir uzklausījuši jūs ar uh, ar lielu uzmanību. Tagad pāriesim pie Spendivs kundzes prezentācijas, kas runās par savu skatījumu uz uh, iekšējās sadarbības stiprināšanu. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt iespēju uzstāties. Es esmu uzlikusi papildus virsrakstu savai prezentācijai, kāpēc mums uztraukties. Tāpēc es varbūt pastāstīšu par to, kāda situācija ir pašlaik, un varbūt pieskaršos arī tam, ko mēs sagaidītu nākotnē. Pieskaršos arī esošajai videi, un beigu beigās varbūt sniegšu jums tādu vēstījumu par to, kā jūs mums tuvākajā nākotnē varētu palīdzēt. Šeit informācija ir līdzīga tam, ko kolēģi jau teica. Tā tad ir daudzi un dažādi riski, kurus muita pārvalda, Un ir skaidrs, ka muita ir risku pārvaldības iestāde. Mēģināju kategorizēt šos riskus eh, četrās grupās - fiskālā, ekonomiskā, eh, fiskāli, ekonomiskie, sociālie un fiziskie riski. Šeit es vairāk runāju par mākslu, nevis par zinātni, jo nav viegli šos riskus kontrolēt. Muita īpaši interesējas par precēm, nevis par cilvēkiem, Ļoti bieži man nākas skaidrot, ka mūs interesē preces, nevis cilvēki. Un mēs interesējamies par cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņi pārvieto preces un nevis otrādi. Skaidrs arī ir tas, ka eh, šie te konkurējošie riski rada dažāda veida saspīlējumus kas jau Nakus kungs jau pieminēja, ka pastāv šādi saspīlējumi starp veicināšanu un drošību. Mūsu nākotne ir saistīta ar abu šo jautājumu risināšanu un šo jautājumu iekļaušanu mūsu procesos tā, lai likumīgi uzņēmēji var strādāt, bet mums ir jānoķer tie, kas pārkāp noteikumus. Vēl es gribēju pieskarties politiskiem saspīlējumiem. Uh, jo mūsu komandieri nāk no dažādām ministrijām, un kurš tad var pateikt, kura ministrija ir prioritāra? Šeit es vienkārši parādīju, kāda veida intereses mēs apmierinam, izmantojot vienu dienestu. Ja runāsim par to, ko teica Franks, uh, mēs mēģinām koordinēt visas šīs, tās, visas šīs intereses, tik līdz preces pāriet robežu. Mēs sadarbojamies arī ar muitas iestādēm ārpus Eiropas Savienības, ar pasaules muitas organizācijām, jo globāla domāšana mums ir asinīs. Mēs rūpējamies par to, vai mums rūp tas, kas notiek ārpus mūsu valsts. Bet runājot par uzņēmējiem, šeit situācija noteikti var uzlabot. Mums ir jāveicina konkurētspēja, jāveicina starptautiskā tirzniecība Eiropā. Mums ir daudz vairāk jāsadarbojas ar likumīgiem uzņēmējiem, jāpalīdz viņiem un jādomā kopā par to, kā mēs attīstīsim nākotnes muitas modeli. Pavisam nesen tika publicēts pētījums par muitu. Uh, Nu, kur tika teikts, ka muita ir gan sena, gan moderna, bet varbūt nav pietiekoši moderna. Mums ir jāskatās uz to uzvedību, kā uzņēmēji uzvedas, strādājot kopā ar mums. Mums ir jāattīst savstarpējā izpratne un jāstrādā kopā. Runājot par valdības iestādēm, mums varbūt vairāk būtu jāizmanto esošie līdzekļi, pēc iespējas vairāk jāizmanto dati, jādalās informācijā un jāapmainās arī ar mūsu prasmēm. Mums nevajadzētu domāt par organizā... organizāciju struktūrām, zaudēt laiku. Uh, šajos jautājumos. Ir skaidrs, ka muitas dienesta nedara pilnīgi vienu un to pašu 27 valstīs. Tas pat nenotiek vienas valsts ietvaros, bet mums ir jāharmonizē standarti, mums ir jāsaprot, kādas mums ir vides, mums ir jāizmanto šī te atšķirība pēc iespējas, eh, gūstot lielāku labumu. Mums ir labas attiecības ar uzņēmējiem, bet varētu vēl uzlabot šīs attiecības tā, lai visi no tā iegūtu. Es gribēju lūgt parlamentam mums palīdzēt šajā ziņā, jo jūs varat mums palīdzēt apvienot Eiropas politikas ar realitāti. Jo, kā jau kolēģi teica, mums bieži tiek lūgts pētīt daudzus dažādus dokumentus uz robežas Tas nav labi uzņēmē darbībai, lai, mē, lai gan mēs saprotam, uz ko ir balstīts noteiktas politikas, bet tomēr. Un nobeigumā es gribēju lūgt jūs padomāt par to, ko īsti muita dara. Tas ir unikāls process, un tāpēc es gribēju, lai jūs mūs novērtētu. Mēs atbalstam likumīgu uzņēmējdarbību, bet gribam arī noķert tos sliktos zēnus. Lielas paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs, par jūsu lielisko prezentāciju un par to, kā atgādinājāt, atgādinājāt mums, ko īsti mums būtu jādara. Kolēģi vārdā gribētu jums pateikties arī par to darbu, ko esat darījuši pētījuši, pētot muitas darbību dažādās pasaules vietās, ieskaitot Ķīnu un Indiju, varbūt arī pat Čehijas republiku. Uh, Mēs varbūt pilnībā nesaprotam tik sarežģītu, sarežģītus procesus kā muitā, bet varbūt arī referents par to runās. Bet šeit mēs runājam par Eiropas parlamenta politisku iniciatīvu. Mums tas nav obligāti jādara. Mēs vienkārši pētām likumdošanu. Tā ir mūsu paša iniciatīva. Un cerams, ka spēlēsim tādu lomu, kā jūs no mums gaidat. Nu, atgriezīsimies tagad pie tehnoloģijām. Protams, ar, vienmēr ar prieku uzklausam pārstāvis no Microsoft, kas ir viens no vadošajiem spēlētājiem šajā jomā. Jo ir skaidrs, ka darbs pie digitalizācijas joprojām notiek, un ir skaidrs, ka tehnoloģijas ir saistīts ar visiem Eiropas Savienības darba aspektiem. Tagad tāpēc došu vārdu pēdējiem runātājiem, Kalvertu kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un deputāti, dāmas un kungi, paldies par iespēju uzstāties. Ja apskatām tirzniecību no Microsoft uh, viedokļa, kā startautiska tirzniecības partneri, tad mēs balstāmies uz sadarbību. Tātad runa ir par pircējiem, pircēju meklēšanu un visu, kas notiek pa vidu - eksports un imports. Tātad komerciālas transporta regulātorās un finanses procedūras no ICT perspektīvas raugoties, tās visas ir sistēmas, visas organizācijas strādā ar savām procedūrām, tās ievēro noteikums un visiem ir jāatbilst tam, kas tiek prasīts eh, sistēmā. No globāla viedokļa ICT ir jāņem vērā visi šie aspekti. Uh, Un no regulātora aspekta, kā jau te nu pat runāju, ir ļoti daudz, teiksim, modernizētais muidas kodeksts, kodeks um, un citas uh, valdība aģentūras, kuras strādā ar savām sistēmām un prasa regulējumu. ICT sistēmas veicina datu plūsmu, mm, datu atkal izmantošana no vienas sistēmas citā, un ja mēs runājam par riska eh, pārvaldības sistēmu, tā ir sistēma, kas var gūt labumu no datu skaidrs eh, pāriešanas no vienas sistēmas uz otru. Ja mēs apskatām Microsoft kā tirzniecības partneri, mēs darbojamies 147 dažādās valstīs, un mēs pārdodam gan eh, kompjūtera dzelžas, gan datorprogrammas. Līdz ar to mums ir jāatbilst visiem noteikumiem. Mums ir jāaizsargā savi līdzekļi. Intelektuālais īpašums te bija pieminēts, e, tas ir ārkārtīgi būtisks, e, būtisks e, elements, un mums ir jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Un mums ir jāsadarbojas visās ICT sistēmās, gan Eiropā, gan visur citur pasaulē Mēs, protams, esam uzveidojuši savas sistēmas, un, bet mums ir tirzniecības departaments, un viņi izmanto sadarbību kā pamatakmeni. Mēs cieši sadarbojamies ar muitu visā pasaulē. Uh, Eh, mums ir labas eh, sadarbības ehm, attiecības ar Pasaules muitas organizāciju, un mums ir jāraugās, lai ICT sistēmas atbilst noteikumiem un prasībām gan no tirzniecības, eh, un arī no juridiskā perspektīva. Mēs izsūtām produktus visā pasaulē katru dienu, un mēs strādājam ar dažādām valodām. Ja runājam par modernizēto muitas e, kodeksu, e, mēs redzam vairākus šķēršļus un arī veidus, kā varētu labāk izmantot ICT tehnoloģijas, tātad procesi un sistēmas, uh, to jau pārsvarā runātāji pieminēja, mm, teica, ka tie ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs, ja ir, teiksim, Vācija, Nīderlanda atšķirs, jo tur ir atšķirīgas sistēmas un deklarācijas, piemēram. No sistēmas perspektīvas daudzas sistēmas nevar miedarboties. Tas nozīmē, ka tad vajadzētu pielāgot savu tirzniecības sistēmu uh, esošajām sistēmām, tātad miedarbība mm, būtu ļoti būtiska. Standārtu pamati novidīs pie risinājuma, tāpēc mums ļoti patīk pasaules mm, muitas organizācijas iniciatīvas par dokumentiem, par mm, rēķiniem un tā tālāk, kas ļaus tehnoloģijai kļūt vieglāk tādai, kurā var vieglāk sadarboties, kā arī apvienot muitas un privātās sistēmas. Grūtība integrācijas problēmas ir ļoti dārgas. Dažās valstīs jāiepērk īper, īpašas datorprogrammas, lai varētu tirzniecību veikt ar šo valsti. Sadarbība. Mēs kā tirzniecības partneri, mēs jau izmantojam kodeksu, bet kā citi runātāji teica, būtu ieteicams, e, e, ja būtu labāk, ja mēs varētu pateikt, ko mēs sagaidām šo, no modernizētās muitas sistēmas. Kas mums var palīdzēt sadarboties un ko kodeks var palīdzēt? Mērķis ir izveidot jaunu elektroniskās muitas vidi un kurā mēs varētu darboties. Harmonizācija un standartizācija datiem un procesiem, teiksim, datu modelis, um, ES modelis, tas viss ir ļoti interesants. Bet ko mēs gribam panākt uh, ar to? Mēs varam konkurēt Eiropas um, tirgu caurskatāmi, drošība ir minēta, mēs ļoti raizējamies par IPR un šo tiesību aizsardzību bet eh, tirzniecībā ir svarīgi samazināt izmaksas. Mums jānodrošina sistēma miedarbība, e, elastība. E, ne jau visiem dara vien tie paši noteikumi, ļoti dažādas ir dalībvalstis un arī vajadzības atšķiras. Teiksim, mazai dalībvalstī valstī E, kurai nav jūras robeža, atšķiras no citām, piemēram. Un tas pats attiec uz e, tirzniecības partneriem. Lieli un vai starptautiski tirgotāji izmantos dažādas tehnoloģijas, viņiem būs cita kapacitāte salīdzinot ar starptautiskiem tirgotājiem. Loģistikas kompānijas uh, izmanto ļoti daudz datu datus un ievada šos datus sistēmās. Es domāju, ka tas ir spēcīgs elements, kas ir jāņem vērā. Partnerība ar tirzniecību mūsu departaments būv, veido kapacitāti un cilvēki jau sastardājas ar ES un citām muitas organizācijām. Protams, jādomā, kā mēs varam izmantot tehnoloģiju E, privātais sektors ir pieņēmis, e, teiksim, šo te single window programmu. E, mēs varam piedāvāt cloud computing un mēs varam piedāvāt jaunus veidus, kā mēs varam paskatīties uz ICT. Uh, thank you very much indeed, and indeed I'd like to thank all. Paldies! Es gribu pateikties visiem runātājiem par interesantām un izaicinošām uh, prezentācijām. Mums ir nedaudz laika, 12.30 ir jāpabeidz, jo tulkiem beidz darbs. Tātad mums vēl ir mazliet uh, laika jautājumiem. Mūsu būs vēl vairāki, kas uzstāsies ar paziņojumiem, bet sāksim ar Hanslikas kundzi. Mm, Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Liels paldies arī visiem. Um, runātājiem. Viņa prezentācijas bija ļoti interesantas un lika pārdomāt daudzas lietas. Man ir jautājums visiem runātājiem. Man jāsaka, ka, kad mēs runājam par konkurētspēju, tad Eiropas uh, rūpniecība varētu ciest eh, globālā līmenī tādēļ, ka ārpus pasa, ārpus Eiropas Savienības jau neviens neuzskata Eiropas Savienības lēmums par saistošiem. Un Protams, notiek sadarbības starp muitu un tirgus uzraudzītāju iestādi. Tāpēc man jautājums ir tāds, vai jūs domājat, ka šāda sadarbība jau notiek, vai jūs varētu dot mums konkrētus piemērus šādai sadarbībai, lai tas mums būtu kā atsaucas punkts nākotnē. Un otrs jautājums, ko es gribētu uzdot, ir tas, ka mm, dažas valstis ir tranzītpunkti no trešajām valstīm. Un tādēļ šajās valstīs tirgus uzraudzītājs un muita varētu gūt uh, labus ienākumus ne tikai konkrētajā valstī, bet visā Eiropas Savienībā. Vai jūs domājat, ka mums vajadzētu uh, veikt tādu testu par to, kā viens produkts ienāk, piemēram, piecos dažādos Eiropas Savienības punktos un kādi tad ir rezultāti. Paldies, ka varēju jums uzdot jums jautājumu. Priekšādātājs turpina. Es gribētu teikt, ka es arī Hobinga kungam ļaušu uh, Uh, komentēt, jo mm, viņš mums uh, runāja par sadarbošanos uz robežkontrolas punktiem. Mm, tas ir tas ļoti svarīgs aspekts. Nu, vai ir vēl kāds, kas grib uzdot jautājumus? Varbūt jūs, referenta kungs, Salvinī kungs, gribat uzdot jautājumu? Nu, es gribētu drīzāk tādu kā komentāru izteikt, nevis uzdot jautājumu. Mūsu darbs ir ļoti intensīvs un tas, ko mums tikko lūdzu komisija, nemaz nav slikti. Tādēļ, ka labāk, protams, ir neuzspies tādus soļus, kas operatoru dzīvi nevis atvieglo, bet sarežģīja. No tā par katru cenu ir jāizvairās, tāpat ir jāņem vērā dalībvalstu vajadzības un arī ekonomisko operatoru vajadzības un ir jāatrod līdzsvars starp šīm abām. Ir jāpasargā patērētājs, protams, tas no vienas puses, tas ir dalību valstu interesēs, bet tāpat nevajadzētu ka tās rāda mm, lielas izmaksas veselīgiem uzņēmumiem, kas varētu izskropļot konkurenci, un šie uzņēmumi, kas ievēro visus noteikumus, būtu neizdevīgākā situācijā kā tie, kas tos neievēro. Īpaši ir jāņem vērā pašreizējā ekonomiskā situācija. Uh, Kā uzņēmumi varēs panest šo papildus izdevumu nastu, jūsuprāt? Nu, es pats sev uzdodu tādu jautājumu. Reizēm runa nav runa par to, ka vajag vienkārši pārrakstīt kaut kādu vienu dokumentu uz citā, mm, jo, ja tas neatvieglo dzīvi. Tā, vai, es saku, turpin priekšā, tā tas vai vēl ir citi, kas grib uzdot jautājumus. Ja nav, tad es vēl izmantošu iespēju pakomentēt. Uh, Anē Rūlers kundze, es neredzēju, ka jūs gribējāt izteikties. Nekas, nekas, es izteikšos pavisam īsi, saka Rūlers kundze. Es domāju, ka bija ļoti interesants šīs uzstāšanās, un es šo to gribētu pateikt. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams vienkāršot vairākus etapus. Īpaši jūs mums stāstījāt par Nīderlandi. Uh, ka uh, tur visu centās novienkāršot, bet nebija pamata uz kā to darīt, un tāpēc es gribētu uzdot sākojošu jautājumu. Vai mēs negaidām pārāk daudz no šī muitas kodeksa? Es par to baidos, ka mēs to darām uz realistiskāku mēru, rēķina. Es domāju, ka tikai tad, ja mēs būsim realisti, mēs varēsim sasniegt rezultātus un nevajag latiņu celt pārāk augstu. Jā, paldies turpin priekšsēdētājs. Es tiešām domāju, ka mums bija ļoti daudz interesanti komentāri, taču mm, man doma bija tāda, ka mēs uzklausījām ļoti daudz dažādus viedokļus. Un tad, kad mēs apmeklējām muitas organizācijas, tad mums eh, bija skaidrs, ka ir nepieciešami jauni instrumenti riska izvērtēšanai. Un problēma ir tāda, ka muitas iestādēm ir jāzina, kurus sūtījumus tad atvērt un pārtvert. Un Prosēf grupai ir 20 gadu jubileja, varbūt eh, daži no klātsošajiem ir uz to uzaicināti, bet atgriežoties pie šiem riska izvērtēšanas instrumentiem tas ir uzņēmēja darbības interesēs. Jo būtu ļoti labi, ja, teiksim, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi tiktu atklāti un novērsti jau uz robežām. Un uh, Patiesībā vienīgais no uzņēmēju vidus, kas šeit bija, bija Microsoft pārstāvis, kas runāja par to, kas tur notiek. Un daudzi no jums runāja par problēmām ar valsts iestādēm un mēs pat redzējām slaidus, kurās uh, bija parādīts, ka uzņēmējiem ir darīšana vismaz ar 23 dažādām iestādēm. Un noteikti ir jānovērš šīs, dis, šī disfunkcionalitāte. Nu, tagad es došu vārdu Hobinga kungam, um, kurš ir pacietīgi klausījies, ko es te. Un tagad es došu vārdu katram runātājam vienu minūti, lai pēc tam referents varētu nobeigt. Lūdzu, Hobinga kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi un es gribētu pieskarties tam, ko teica gan runātāji, gan Sanvīnī kungs, un tas ir jautājums par naudu. Mēs dzirdējām, ka ļoti daudzi uzlabojumi netiek realizēti naudas trūkuma dēļ, un es ja no septiņiem runātājiem dzirdēju, ka liela daļa naudas, kas ir nepieciešama finansējumam, nāk no dalību valstīm. Es nestrādāju tikai pie muitas jautājumiem, bet arī pie Schengen jautājumiem, un ja jūs redzētu finansējumu, tad ir ļoti daudz naudas pieejams, un tās nav dalību valsts, kas maksā, bet gan Schengens fonds un mums ir pat 1,5 uh, uh, miljardi eiro, kas ir domāti tam, lai mm, instalētu modernākas tehnoloģijas uz robežām. Un jums jāzina, kā arī Rom, Rob, mm, muitai ir jāpilda drošības misija, tāpēc mūsu, mans uzdevums ir pievērst jūsu uzmanību šim jautājumam. Paldies, turpina priekšādā, tas ļoti labs priekšlikums. Mēs par to parunāsim budžetu komitejā. Labi, tālāk sāksim no kreisās puses un uz labo. Tagad minūte katram. Uh, Paldies par jautājumiem. Mēs kā starptautiskais tirgotājs, kā jūs jau pieminējāt, mēs esam ļoti interesēti drošanā un, aizsargā, un eh, īpašuma tiesība aizsargāšanā. Kā jau teicu, Tirzniecības departaments ir izveidojis veidu, kā strādāt ar uh, sistēmu attīstību, lai veicinātu šo jautājumu risināšanu, bet mēs arī aktīvi iesaistamies kā uzņēmums Pasaules Tirzniecības organizācijā, Pasaules muitas organizācijā, Eiropas Savienībā. Uh, Mēs eh, dalāmies labākajās praksēs, veicinam kapacitātes veidošanu. Runājot par informāciju, mēs uzskatām, ka riska pārvaldības ietvers ir tāds sadarbības elements, kur mēs redzam, ka privātie uzņēmumi pārdod, piemēram, informāciju par naudu, jo tā ir vērtīga, bet to var apvienot ar citu informāciju, kas, piemēram, ir pieejama pas, muitai, pasaules muitas organizācijai, uh, Varbūt mēs varam runāt par kaut kādiem izpētes moduļiem, kurus var apvienot. Mēs kā uzņēmums esam gatavi piedalīties un e, sniegt šādu informāciju, lai riska pārvaldības ietveri varētu efektīvi darboties. Atgriežoties pie savstarpējās savietojamības un IT perspektīvas, drošības perspektīvas, jā, šie jautājumi ir izaicinoši, rada izaicinājums. E, Jā, šeit nepieciešami dažādi standarti un dažādas drošības pasīvas arī attiecās uz šiem jautājumiem. No tirgotāja perspektīvas mēs gribam veicināt šādu informācijas apmaiņu. Spendevs kundze lūdzu. Liels paldies! Es pievērsīšos divām lietām. Pirmkārt, par sadarbību ar uzņēmumiem. Jā, jums ir, ties, ir taisnība, Jāsaka, ka uzņēmumi nevienmēr ir tādi, kā mēs iedomājamies, runājot par muitas pusi. Mums nav nekādas tekšanas, ja vien kaut kas nenotiek tā, kā vajag. Riska pārvaldība ir veids, kā ļaut atrast adatu siena kaudzē nākotnē. Un, protams, ka to visu veicina informācijas pieejamība. Paldies! Liels paldies! Pirmkārt, es gribēju atbalstīt Hobinga kunga teikto par to, ka muita dara daudz vairāk, kā ne tikai strādā ar konkurētspēju un patērētāju jautājumiem, mēs arī zināmā mērā nodrošinām drošību Eiropas līmenī, un tāpēc nepieciešama koordinācija un finansējums. Runājot par eh, iespējamām pretrunām eh, saistībā ar standartizāciju, uh, ir atšķirības starp standartizāciju un harmonizāciju. Mums Eiropā ir jāstrādā kā vienai muitas iestādēji, un šeit ir runa par harmonizāciju, bet tie līdzekļi, ko mēs izmantojam, ieskaitot IT, to nevajag standartizēt Eiropā, bet jāpiemēro dažādiem transporta veidiem un dažādām loģistiskajām situācijām. Un Kalverta kungs pārstāv lielu uzņēmumu, un viņš teica, ka tehniski tas ir iespējams. Liels paldies! Tātad eh, šeit mēs varam runāt par savstarpējo savietojamību, saka priekšsēdētājs. Iepriekš es runāju par kontroli, tagad arī pieskaršos tam pašam. Es uzskatu, ka muita Eiropā ir tāds delikāts jautājums. Tā ir tāda īpaša vieta, jo no vienas puses ir jāvienkāršo procedūras saistībā ar muitas, ar atmuitošanu, vispārējo muitas darbību, tirzniecību, bet tai pašā laikā muitai ir jānodrošina, ka pareizās preces, atbilstošas preces šķērso robežas, bet citas nē. Protams, ka jāiekasē arī nodokļu un nodavas. Es uzskatu, ka pareizais veids uz virzībai uz priekšu ir izmantot modernās metodes, un ja nebūs pareizās kontrolas, tad nonāksim grūtā situācijā ne tikai kā sabiedrība, bet arī kā iestādes, kas ir atbildīgas par nodokļu nodavu iekasēšanu, jo krāpšana notiek. Tāpēc ir nepieciešams pareizās nepieciešami pareizi elastīgie kontrolas mehānismi, un visi zin, ko tas nozīmē, ja mēs vēlamies nodrošināt ātras muitas procedūras. Paldies! Es pieskaršos jautājumam par sadarbību un preču pārbaudi. Es zinu, ka dažās valstīs ir laba šāda sadarbība, piemēram, Nīderlandē. arī Francijā, bet Norvēģijā šī situācija nav tik laba. Jo iestādes saņem naudu par tirgus uzraudzību, un viņi tāpēc tās pievērš tirgiem, nevis robežām. Tāpēc ir jāiemācās zināmas lietas, pirms eh, abas puses var labi sadarboties. Runājot par importa kontroli, pašlaik šie procesi norisinās dažādās Eiropas valstīs, piemēram, ir process, eh, kas ir saistīts ar šķiltavām, un tad varētu arī redzēt, kā dažādas valstis Eh, šādu veidu produktus eh, kontrolē ieviešot. Ie, ieviešot. Vispirmām kārtām es gribētu teikt, ka kopīga administrācija ir nepieciešama uh, tikai uh, muitai, bet tam ir jābūt saistītām ar 27 valstīm. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama kopīgi noteikumi un tas nozīmē, ka, piemēram, Rotterdams ostu nekontrolēs Nīderlanda, bet gan Eiropas Savienība un noteiks, kādas situācijas varētu būt. Otrām kārtām, ko, globālā konkurētspēja. Tas nozīmē Eiropas Savienība pret visu pasauli. Tas nenozīmē, ka atsevišķas eh, Eiropas Savienības dalībvalstis, bet gan Eiropas Savienība kā tāda Trešām kārtām es esmu pār vienkāršošanu, taču ne pret, par to, ka dažādas valsts tiek dažādi apskatīts. Tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem, kas tas ir Nakis kungam no komisijas, bet varbūt kādi citi vēl no lektoriem grib kaut ko teikt. Jā, kundze uzdeva jautājumu, bet viņa ir aizgājusi prom. Bet viņa, nu, viņa runāja. Šeit es runāju savu uzņēmumu vārdā. Tātad viņa runāja par to, kā noteikti kontrole uz robežas. Mums Eiropā ir tā problēma ar divām robežām. uzņēmumiem ir jāizdara gan drošības, gan drošuma analīze, piemēram, vienā dalību valstī, pirmajā kontrolas punktā, un tad tas pats process eh, jāveic arī gala punktā. Tas attiec uz visām kravām, un tā tad mēs divas reizes veicam šo riska analīzi. Un modernizējot uh, Muitas kodeksa mums šis skaitlis pat varētu palielināties līdz četrām vietām. Priekšsēdētājs saka, jūs nu šeit atkal vienu problēmu esat galvā, galdā uzlikuši, un mums tas būs jārisina. Salvīnī kungs iespējams to varēs atrisināt. Tagad kā pēdējais runātājs, kas tur ir Nakis kungs no komisijas, varbūt viņš varētu arī kaut ko pakomentēt. Un tad Salvīnī kungs apkopos diskusijas rezultātus. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji noteikti visi piekritīs, ka runājot par drošību un drošumu, ieviešanas punktā tā ir tā vieta, kur būtu jāveic kontrole, balstoties uz riska analīzi. Trīs jautājumi. Pirmkārt, runājot par drošību un ierobežojumiem un eh, saistību ar sadarbību starp dažādiem dienestiem. Komisijā mēs strādājam balstoties uz labākajām praksēm, mēģinot noteikt vadlīnijas muitas iestādēm piemēram, kā risināt eh, šīs problēmas un uzlabot efektivitāti un produktivitāti. Un cerams, ka to 2011. gadā arī izdarīsim. Runājot par elektroniskiem eh, rīkiem muitā, tā lai dalību valstu muitas iestādes eh, apmainītos ar informāciju par risku un kravu aizturēšanu Jā, bija tāds interesants priekšlikums par to, kā iesaistīt privāto sektoru. Par to mums būtu jāpadomā, piemēram, cik lielā mērā tas varētu būt iespējams. Protams, ka mēs arī strādājam pie uh, tādas, eh, tādas sadarbības, eh, sadarbību veicinošas elektroniskas vides izveidošanas globālā mērogā. Vēl runājot par autorizētiem uzņēmumiem, šī ir jauna sistēma, pieredze vēl nav uzkrāta, bet mēs esam gatavi pārskatīt potenciālos labumus, eh, uzkrājoties šādai pieredzei Mēs esam iesaistīti savstarpējās atzīšanas mehānismas izveidē ar trešajām valstīm, piemēram, Šveici, Norvēģiju, Japānu, ASV, Kanādu, Ķīnu un tā tālāk. Treškārt par riska pārvaldību un Hemanu kungu jautājumu. Vai mums ir nepieciešama visa šī informācija, lai veiktu risku analīzi? Uh, piemēram, precēm ierodoties vai tās nosūtot. Es gribētu teikt, ka ir svarīgi piemērot šādu daudzslāņainu pieeju, ap, apvienojot dažādus slāņus eh, un nepiemērojot vienu, inform, vienu instrumentu, kā piemēram simtprocentīgu skrīningu. Mums arī ir jādarbojas saulaicīgi, nosakot tās preces, kurus jākontrolē, un, protams, arī iepakotāju. Sniegtā informācija mums liekas būtiski nepieciešama. Mēs, uh, balstoties uz šo, strādāsim arī nākotnē, mēģinot uzlabot riska pārvaldības rīkus. Nodrošināsim arī labāku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, labāk sadarbojoties šajā jomā un arī veicinot eh, labāku izpētes datu apmaiņu. Ar to arī viss priekšsēdētāji. Liels paldies jums visiem par uh, savu par devumu šajā uzklausīšanā. Paldies arī Salvīnī kungam par organizacionālo darbu un tagad došu viņam vārdu noslēgumam un gala secinājumiem. Uh, un tad arī pastāstīšu par darba programmu un laika grafikiem. Salvīnī kungs lūdzu. Paldies! Mēs jau gribam šeit ieraudzīt tādu burvju nūjiņu, kas ļaut apvienot dažādas idejas. Ar prieku konstatēju, ka Milānā nav jūras ostas, atkrīt daudzi sarežģījumi, Es, protams, gribu ņemt vērā visus izteiktos apsvērumus. Mēs noteikti varam strādāt kopā ar citām komitejām. Paldies uh, priekšsēdētājiem referentiem. Mums būs vasarā laika sagatavot dokumentus un skatīties uz to, kā varētu veicināt sadarbību, kā analizēt situāciju, kā harmonizēt procesus Lai gan ir grūti apvienot 27 sistēmas vienā, ēnu referentu loma šeit būs daudz nu, lielāka nekā citos gadījumos, jo mums ir jāspēj nonākt pie zināmas vienotības, bet nu, noteikti arī atbalsta dienesti varēs mums palīdzēt to visu sasniegt. Priekšsēdētājs nobeigumā saka, ka Visas šīs prezentācijas būs pieejamas mājaslapā, tās varēs lejup ielādēt. Hobinga kunga pētījums arī būs pieejams, eh, drukātā veidā jūs varēsiet paņemt kopiju šeit izējot ārā. Šeit ir runa par muitas nozīmi ārējo robežu pārvaldībā. Tad arī būs eh, ziņu biļetens no mūsu komitejas. Jūs varēsiet arī, protams, pievienoties mūsu draugu lokam un saņemt regulāri šo publikāciju. Vēl nobeigumā gribēju pateikties visiem lektoriem par to, ka piedalījāties. Ar prieku sadarbosimies ar jums arī nākotnē. Salvīnī kungs sagatavos ziņojumu līdz 19. septembrim, tātad mums laika ir pietiekoši vasaras brīvdienās, tad viņš varēs visu apdomāt pie jūras vai kā citādi. Grozījuma iesniegšanas termiņš 23. septembris un balsosim par šo dokumentu komiteja oktobrī. Ja ir vēl kādas idejas no kāda no runātājiem, lūdzu iesūtiet tās. Un cerams, ka zināmā mērā arī veicinājuši esam sadarbības starp organizācijām, kas varbūt nebija pazīstamas pirms ieradāties šeit šodien. Cerams, ka jūs uzturēsiet kontaktu, mēs noteikti to atbalstītu. Līdz ar to beidzam eh, komitejas sēdi šodien. Nākošā sēde būs 11. jūlijā. Kā vienmēr gribu pateikties ļoti smagi strādājušajiem tulkiem. Polijas premjerministra vietnieks eh, būs nākošais mūsu sēdē, un viņš tieši runās par konkurētspējas jautājumiem. Lielas paldies!